So, liebe Kollegen, Kollegen, dann will... Dārgie kolēģi, es tiešām labprāt gribētu sākt, tomēr pagaidām neredzu referentu Kārima kungu. Pirmajam darba kārtības punktam. Diemžēl tā tas ir. Vai no ECR politiskās grupas kāds zina, vai Kārima kungs būs? ECR politiskā grupa. Kur ir Kārima kungs? Viņa šeit nav, ja? Neviena šeit nav ko darīt. Okay, so, uh, we will... Labi, tādā gadījumā nedaudz pamainīsim darba kārtību. Un te ir referents no DV komitejas. Mēs vienojāmies par noteikumu 53. Plus. Ievērosim šo procedūru, un tāpēc es došu vispirms vārdu uh, dēve referentam un, protams, arī Lūlas, Lolas uh, Sančezas kundzei, kura ir aizvietotāja mūsu komitejā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Piecus gadus uh, pēc tā, kas notika Bangladešā, uh, pēc eh, rūpnīcas sabrašanas, kurā gāja bojā vairāk nekā simts cilvēki, vairāk nekā tūkstoši tika ievainoti. Mēs uh, gribējām uzlabot uh, darba apstākļus un uh, tika iesaistīti gan privātie, gan publiskie partneri, lai uzlabotu situāciju apģērba ražošanas nozarē. Uh, Nu, tomēr, protams, šī izvēlētā pieeja nebija obligāta un situācija joprojām nav atrisināta. Šī brīža problēmas apģērba ražošanas nozarē no manas perspektīvas eh, saskars ar trim problēmām, kuras ir kopīgi jārisina, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un cienīgus darba apstākļus. Jo nozarē ļoti bieži šie apstākļi ir eh, eksploatējoši, tiek izmantots bērnu darbs. Otrs eh, punkts ehm, - caurskatāmība un izsakojamība ražošanas nozarē. Pilsoņiem ir jāzina, kādos apstākļos eh, tiek ražoti, piemēram, tēkrēkli, ko viņi iegātājas, un šie apstākļi ir jāuzlabo. Un visbeidzot, izmantotajiem standartiem un noteikumiem ir jābūt juridiski saistošiem. Tikai tādējādi mēs varam pielikt punktu nesodāmībai, kādā darba devēja izmanto darba ņēmējs. Cilvēkiem ir jāzina, kādos apstākļos tiek ražots viņu apģērbs, un ir ārkārtīgi būtiski, lai visas uh, iesaistītās puses tiktu iesaistītas horizontāli visu aspektu risināšanā. Uh, Eiropas a, Savienībai ir jāpieliek punkts šim cīnismam, ar kādu cilvēki tiek izmantoti, labumu gūs tikai daži, un tāpēc standarti ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības a, pamatvērtībām, lai nodrošinātu cilvēka cieņai atbilstošas darba apstākļus un cilvēku tiesību ievērošanu visā uh, ražošanas un piegādes ķēdē ražošanas nozarē, un tam ir jābūt um, caurskatāmam. Tikai tā mēs varam atrisināt šo problēmu. Un pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar tādām situācijām, kādas esam piedzīvojuši iepriekš atkal un atkal. Liels paldies! Un tagad es došu vārdu šīs komitejas referentam Kārim Kungam. Sorry, Chairman, my apologies. Piedodiet priekšsādātāji par to, ka nebija zālē sanāksmē sākoties. Vispirms es eh, gribēju sākt ar to, ka paudīšu atbalstu komisijas paveiktiem darbam šajā jomā. Uh, globālā apģērba ražošanas nozara ir vērta aptuveni 3 triljonus dolāru un nodarbina aptuveni 75 miljonus cilvēku visā pasaulē. Trīs ceturdaļas no tām ir sievietes. Tā ir nozara, kas nodrošina svarīgas darba vietas un ieņēmumus cilvēkiem gan industrializētajās valstīs, gan attīstības valstīs. Un tāpēc um, tās pārmaiņas, kuras mēs mēģinam uzsākt, tikai nāks par labu šajā nozarē nodarbinātajiem. Pēdējo gadu laikā pēc vairākām skaļām traģēdijām apģērbu ražošanas nozarē tika pievērsta pastiprināta uzmanība tam, kā patērētāji uh, attīstītajās valstīs var gādāt par to, lai apģērbi tiktu ražoti drošos darba apstākļos. Un lai tie, kas ir nodarbināti šajā nozarē, varētu arī izdzīvot no savas darba algas. Un Eiropas uh, Savienības uh, līgumos ir noteikts, ka komisijai ir tālredzīgi uh, jāstrādā sadarbojoties ar kolēģiem, lai īstenotu šo svarīgo iniciatīvu. Priekšsādātājs esmu pārliecināts, ka daudzi mūsu komitejas locekļi ir paveikuši ļoti svarīgu darbu, kas ir iekļauts darba kārtībā daudz plašākā apjomā, un priekšsādātāj jūs pats nesen vadījāt delegāciju uz Bangladešu. Es pats darbojos Dienvidāzijas tirzniecības uzraudzības eh, komitejā. Uh, apakškomitejā, interkomitejā, un es esmu saņēmis ļoti pozitīvas atsauksmes par jūsu mm, delegācijas vizīti Bangladešā. Un šajā priekšlikumā ir iekļauta kopija arī atzinuma projektam, kuru mūsu apakškomiteja sagatavoja saistībā ar šo iniciatīvu, un es tiešām esmu arī ticies ar atbildīgajiem komisijas ierēģiem un tieši to ar viņiem apspriedis. Uh, Un um, savu atzinumu es balstu uz sešiem būtiskākajiem punktiem, un arī jūs atļaujas priekšsādātāju atrizēšu tiem cauri. Ir ārkārtīgi būtiski, lai komisijas darbā pilnībā tiktu ņemts vērā tas, kā tiek ievērotas uh, nozarē spēkā esošās iniciatīvas, un komisijai nevajadzētu atkārtot vai duplicēt darbu, kas jau ir paveikts, jo tas varētu novest pie uh, neprognozējumības un neparedzamības nozarē. Otrakārt ir nepieciešama viendabīga pieeja datu apkopošanai par sociāliem un darba apstākļiem visā piegādes ķēdē. Un vēl es vēlētos, lai komisija pievērstu īpašu uzmanību MVU, kur mūsu, kur darbības ir jāveic uh, apņēmīgi un stingri Vēl es vēlos uh, panākt ilgspējīgas pārmaiņas, tāpēc ir būtiski, lai tiktu nodrošināta izsakojamība un um, caurskatāmība visā piegādes ķēdē. Ja patērētājs grib uh, izdarīt uh, izvēli, uz kuru var paļauties, tad viņam ir nepieciešama visaptveroša un izsmeļoša informācija par precēm, kuras tas iegādājas. Piektais, ņemot vērā sieviešu augsto īpatsvāru, kas ir nodarbinātas nozarē, es aicinu komisiju nodrošināt, lai viņu pieejā pilnā mērā tiktu ņemti vērā arī dzimtes aspekti. Un visbeidzot, es gribēju uzsvērt to, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai valstis ar apģērba ražošanas nozari sakārtotu savas uh, tiesību sistēmas atbilstoši starptautiskās darba organizācijas standartiem. Ir ārkārtīgi būtiski, lai darba ņēmēji varētu risināt sarunas par darba koplīgumiem un lai viņi varētu viegli piekļūt tiesu mehānismiem. Es saprotu, ka komisija šobrīd gatavo dienestu darba dokumentu, kas ņems vērā mūsu komitejas sagatavotos grozījumus, un šim dokumentam būtu jātop gatavam līdz februāra beigām. Tas bruģēs ceļu iespējamām vēlākām iniciatīvām, ar kurām komisija nāktu klajā šogad, bet es labprāt uzklausītu no komisijas papildi informāciju par šo jautājumu. Es pateicos arī kolēģiem par viņu būtisko ieguldījumu šajā darbā un ceru uz auglīgu sadarbību arī nākotnē, cerot nonākt pie kopīgas pozīcijas šajā jautājumā. Paldies, Karima kungs! Manuprāt, jūs pieminējāt ļoti būtiskus aspektus, un es tiešām gribēju uzsvērt, ka komisijai būtu pavisam drīz jāsagatavo šāds darba dokuments. Mēs to gaidām jau ilgu laiku, un, ja es pareizi atceros, Šim dokumentam bija jābūt gatavam jau pagājušā gada 24. aprīlī, trīs gadus pēc Āna plāza katastrofas. Varbūt uh, mēs to saņemsim šī gada 24. aprīlī. Tagad es došu vārdu ēnu referentim. Saifī kundze, paldies priekšsādātājs. Gribēju pateikt mūsu referentam Karima kungam, kurš ir sagatavojis šo atzinumu. Tas ir labs pamats darbam. Uh, balstoties uz kuru mēs varam risināt pārdomas un vērsties pie Eiropas komisijas. Vispirms es gribēju izmantot to, ka šai klāta ir komisija, lai uzdot viņiem jautājumu par to, vai jums ir jauna informācija par šo iniciatīvu un kalendāru, un varbūt uh, arī par paziņojuma mm, publicēšanu. Mēs uh, šeit, uh, ņemot vērā notikušās katastrofas vēlamies uzlabot darba apstākļus apģērbu ražošanas nozarē, tajā skaitā privātajos uzņēmumos, un domāt par nākamajiem soļiem. Ņemot vērā to, ka parādās daudzskaitlīgas privātās iniciatīvas, mēs varētu domāt par kritēriju saskaņošanu un um, konverģenci, lai uzlabotu privāto uzņēmumu atbildību. Uh, lai ņemtu vērā arī jau šobrīd esošo labo praksu paralēli, ir nepieciešams, lai Eiropas a, Savienība sekotu tām iniciatīvām, kuras tā ir uzsaukas, piemēram, ilgspējīgas paktu, un turpinātu diskusijas ar mūsu tirzniecības partneriem, lai uzlabotu darba ņēmēju, darba apstākļus apģērba ražošanas nozarē un cīnītos pret bērnu nodarbinātību. Uh, divpusējā plāksnē Eiropas komisijai būtu jāsako tam, lai tiktu uzlabots darba ņēmēju tiesības un darba apstākļi uh, brīvo tirzniecības uh, nolīgumu satvērā, kā arī SPS plus uh, kontekstā. Mums ir jābūt starptautiskiem līderiem un jānodrošina arī sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, OECD un citām ir jāstrādā pie labās prakses īstenošanas un uh, dinamikas uzlabošanas, lai veicinātu uzņēmumu sociālo atbildību. Es pateicos referentam, ka jūs ļoti skaidri pieminējāt arī sieviešu līdztiesību šajā kontekstā. Un es gribēju to vēl papildināt arī vienlīdzību atalgojuma ziņā. Es uh, priecājos par sadarbību ar referentu un ēnu referentiem šajā jautājumā un ceru, ka mums veidosies laba sadarbība. Liels paldies, Semoskas kundze, es un Dēvārdā. Liels paldies. Arī es eh, vēlētos pievienoties referents ir sagatavojis ļoti labu tekstu, un tas ir labs pamats tālākajam darbam ir nepieciešama informācija par komisijas ieplānotajiem laika grafikiem, kad tad jūs eh, gal galā sagatavosiet eh, teksta projektu, jo izpētes eh, posms ir noslēdzies. Un es nevēlētos, lai apģērba ražošanas nozarē notiktu vēl kāda šāda traģēdija. Mums uh, būtu tiešām nopietni jāstrādā, lai tiktu izstrādāti attiecīgi standarti. Un varbūt uh, vēl dažas lietas. Atsevišķi referenta pieminētie punkti bija ļoti interesanti. Viņš pieminēja faktu, ka nav nekāda normatīvā satvara, tāpēc uh, dalība valsts, tāpēc tā ir dalība valstu atbildība, un tā ir liela problēma, jo ar normatīvo satveru mēs vēlamies panākt, ka ir juridiskais satvers, kurš ir nepārprotams, kurš nodrošina caurskatāmību un uh, atbildīgu attīstības modeli visos līmeņos. Ir jāsako tādai pieejai, kas ņem vērā atšķirīgo uzņēmumu izmēru un nevajadzētu pazaudēt no redzes loka mazos uzņēmumus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi gādāt par to, lai jau šobrīd uzsāktās iniciatīvas eh, tiktu uzlabotas. Tas tomēr ir labs pamats lai nodrošinātu uzraudzību šajā nozarē, un es uh, arī apsveicu to, ka referents savā prezentācijā uzsvēra to, cik svarīgi ir šie standarti šīs nozares darba ņēmēju tiesību aspektā, ņemot vērā, ka nozare nodarbina ļoti daudz sieviešu. Un tāpēc uh, ir jādomā par papildus iespējām, kā palīdzēt uzlabot eh, sieviešu situāciju, jo zinām, ka viņas tiešām ir neaizsargātākas darba un sociālo tiesību kontekstā Eiropas Savienībai. Te pavaras plašas iespējas, jo mēs patērējam pusi no šīs nozares eh, produktiem. Uh, un tādējādi mēs varētu ievērojami ietekmēt uh, tirzniecības aspektu šajā nozarē un arī globālu pieeju sociālo tiesību ievērošanai. Es domāju, ka mēs uh, tiešām ar šo ziņojumu daudz ko varētu panākt. Liels paldies! Alde vārdā Desārneses kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, arī es gribēju pateikties mūsu referentam Es piekrītu principā tiem būtiskajiem punktiem, kurus viņš pieminēja, kaut arī varbūt mēs tos varētu nedaudz papildināt vai precizēt. Es piekrītu visiem kolēģiem un arī jums priekšsādātāji par to, ka komisijai būtu um, jāiesniedz uh, konkrēts kalendārs, mēs to visi gaidam, un es ceru, ka to mēs pēc dažām minūtēm dzirdēsim, bet es gribēju atgriezties pie dažiem konkrētiem punktiem. Uh, Būtiskie jautājumi ir eh, veicināt eh, visu piegādes ķēdes un ražošanas ķēdes eh, iesaistīto pušu atbildību, nodrošināt labāku sadarbību un arī labāku sadarbību starp uzņēmumiem, arotbiedrībām, starptautiskajām organizācijām, un es gribēju to uzsvērt, jo šajā ziņā uh, Bangladešas Āna Plāza traģēdija man šķiet ir piemērs, kuram vajadzētu sekot, jo tas eh, ļāva panākt ievērojams uzlabojums minimālo algu, arotbiedrību iesaistīšanu un tiešām vajadzētu izvērtēt šo iniciatīvu, jo tā ļautu uzlabot uh, citas iniciatīvas nodrošināt paspa, pastāvīgu progresu un uzlabot situāciju. Otrakārt, es šeit gribēju pieminēt arī OECD darbu, kas uh, ir atsauces punkts šajā uh, jautājumā. Treškārt, eh, mums vajadzētu dot priekšroku publiski privātajām partnerībām, jo tas uzņēmumiem rāda spēcīgus stimulus, lai uzlabotu piegādes ķēdē atbildību. Un vēl es gribēju uzsvērt, ka MBO mm, un uzņēmumiem būtu atbildīgāk jāstrādā kopā, lai nodrošinātu atbildības uzlabošanu piegādes ķēdē sieviešu situāciju un darba uh, apstākļus. Lūk, tie ir daži punkti, bet jebkurā gadījumā mēs eh, tuvākajā nākotnē turpināsim strādāt pie šī atzinuma kopā ar referentu. Liels paldies! Un goja vārdā Forences kundze. Grazie, prezidente, voļon. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties eh, referentam par šo darbu. Esmu pārliecināta, ka tuvākajās nedēļās mēs varēsim apspriest vēl vairāk šo ziņojumu un sniegt savu ieguldījumu tajā apģērba ražošanas nozare. Eh, tajā ir nodarbināta 15 miljonu cilvēku Eiropā un Āzijā lielākā daļa no strādājušiem šai nozarē ir sievietes. Manuprāt, ir vērts atgādināt, ka šī nozare saskaras ar e, ļoti lielu koncentrāciju attiecībā uz e, darbietilpīgu ražošanu bieži vien uzsvars tiek likts uz zēmu izmaksu darbspēku izmantošanu. Dažu multinacionālu kompāniju rokās koncentrēt eh, nozare parasti negatīvi ietekmē gan algu līmeņus, gan darba apstākļus. Mūsuprāt, ir nepieciešams noteikt skaidras prioritātes ražošanas ķēdē ir jābūt stingrāka pārvaldība, kas nodrošinās tiesību ievērošanu visiem. Multinacionālām kompānijām ir jāuzņemas sava atbildība. Mums tas ir jānosaka tirdzniecības politikas starpniecība. Brīvprātīgas apņemšanās vairs nav pietiekamas. Valdībām un multinacionālām kompānijām ir jānodrošina tiesību ievērošana visā piegādes un ražošanas ķēdē. Tas nozīmē arī koplīgumus, atbilstošu darba apstākļus, atalgojumu. Ir jābūt eh, caurskatāmībai, šiem nosacījumiem ir jābūt iekļautiem jau likum, likumdošanā, uzņēmumiem ir jāīsteno sociālā politika, kuras mērķis ir uh, nodrošināt tiesību ievērošanu. Tāpēc arī apģērba ražošanas nozarē uzņēmumiem ir jāīsteno padzināts pārbaudas, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāpt cilvēktiesības. Tāpat ir arī jāturpina virzīt uz priekšu starptautiskos nolīgumus šajā jomā. Paldies, Haidī Hautalā tālāk. Paldies! Manuprāt, mēs labi izprotam problēmas un izaicinājumus. Mūsu referents Karim punkts un arī Deve komitejas referenti ļoti labi to izskaidroja. Bet nu ir pienācis laiks runāt par instrumentiem ko darīt. Tā kā mēs e, zinām pārsvarā e, ražošanas apstākļus, e, tad apģērba ražošanas nozara varētu būt gatava stingrākiem noteikumiem. Tas, manuprāt, arī tas, ko komisija apsver. Kad laika atpakaļ vēl pirms Nīderlandes prezidentūras tika sagaidīts, ka komisija nāks klajā ar rīcības plānu par atbildīgu uzņēmēju darbību. Es ceru, ka tas drīz notiks. Es ceru, ka tur būs priešlikums par saistošām prasībām veikt padziļinātu pārbaudu. Un varbūt e, varat e, iedvesmoties no Francijas Nacionālās asamblejas, kur jau šāda iniciatīva ir izvirzīta un ir uh, ir liels iespējas, ka tas arī tiks īstenots, nosakot saistošu pienākums veikt padziļinātu pārbaudu uzņēmumiem. Tas ir arī kaut kas tāds, kas būtu pārņemams Eiropas līmenī, lai varētu to attiecināt uz visiem importētājiem un pārdevējiem, tirgotājiem Eiropas Savienībā. Un tas būtu labs variants, kas ļautu patērētājiem ietekmēt situāciju, izdarot savu izvēlu. Paldies! FDD grupās vārdā Begin kundze. Jā, paldies! Arī es vēlētos pievienoties atzinībai, kas izteikta referentam. Šajā ziņojumā ir iekļauts daudz svarīgas idejas, bet ir vairākas lietas, kuras vajadzētu vēl plašāk apskatīt. Un tas tiek darīts arī citā komitejā, kur es strādāju. Brīvas tirzniecības ietekme ir ļoti svarīga. Šeit ir runāts par bērnu darbu, strādājušo tiesībām, cilvēkiem ar invaliditāti. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki varētu būt ekonomiski neatkarīgi. Arī dzimumvienlīdzības jautājums ir svarīgs. Referents norāda, ka trīs ceturdaļas no strādājošiem tekstilu rūpniecībā Eiropas Savienībā ir sievietes. Tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir nepieciešams veicināt eh, labāku iesaistīšanos sievietēm vadošajās struktūrās, un tieši šīs pašreizējā situācija noved pie ļaunprātīgas izmantošanas situācijām. Ir svarīgi apmainīties ar labāko praksi un nodrošināt, ka cilvēks saņem pietiekamu apmācību attiecībā uz darba drošību. Tāpēc e, arī brīvās tirniecības līgumos nākotnē tas ir jāņem vērā, cenšoties nodrošināt lielāku ilgspējību šajā nozarē. Caurskatāmībai ir jābūt visas piegādes ķēdes garumā, ir nepieciešama E, informatīva sistēma ar tiešsaistes datubāzēm, lai varētu nodrošināt izsekojamību. Es ceru, ka manus ierosinājumus referents un ēnu referenti pieņems. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisijai. Ceru, ka dzirdēsim arī laika grafiku no viņiem lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji! par to, ka devāt mums iespēju izteikties par šo ļoti svarīgo tematu. Paldies gan Inta, gan Deve komitejas deputātiem, it īpaši Sančes kundzei un uh, e, Sajad Karim kungam par viņu izteikumiem. Mēs tiešām esam jūsu pusē šajā diskusijā. Šis ir ļoti svarīgs temats. Es zinu, ka jūs vēlaties dzirdēt laika grafiku. Mēs šobrīd strādājam pie neoficiāla dokumenta, un e, tas būs gatavs martā. Es domāju, ka mēs varam to sinhroni veikt ar šo diskusiju, ņemot vērā šīs debates, kas notiek šajā komitejā, un arī rītdien notiks deve komitejā. Ar, arī tur mums būs ģenerāldirektora vietnieks klāt, paskaidrojot to apjomīgo darbu, kas jau ir izdarīts un turpināsies šajā jomā. Manuprāt, ir vērts arī pieminēt tās sešas lietas, kuras eh, Said eh, Karim kungs pieminēja. Tās viss, protams, ir uh, svarīgas, bet ir svarīgi arī atcerēties, ka daudz Eiropas komisijas dienesti ir iesaistīti piegādes ķēdes jautājumu risināšanā. Es pārstāvu DG Defco, un Mimičs kungs e, tiešām ļoti daudz strādā pie uh, finanšu palīdzības e, jautājumiem, patērētāju tiesībām, cilvēku cīņā atbilstoši darba apstākļi un samaksa, izsekojamība un citas uh, pie ehm, citām lietām. Mēs cenšamies panākt efektīvu politiku šajā jomā, bet vēlamies arī uzsvērt, ka ļoti daudz, kas ir padarīts jau iepriekšējo gadu laikā, šis ir ļoti svarīgs debatas, un mēs ar nepacietību gaidām turpmāk sadarbību ar jums. Mēs tiešām vēlamies saņēmu šo Eiropas parlamenta ieguldījumu šai e, tematā un e, turpināsim sadarbību. Paldies! Paldies! E, cerība mirst pēdējā laikam jau. dažkārt ir ļoti daudz cerības nepieciešams saistībā ar komisijas darbu. Es labi atceros sanāksmi Nīderlandes prezidentūras laikā Amsterdamā, kur jūsu komisārs apsolīja nākt klajā ar iniciatīvu pagājušā gada 24. aprīlī. Mums bija diskusija vēlāk šeit komitejā, un šis solījums tika atkārtots. Un viens no iemesliem, kāpēc Deve un Inta komitejas vēlējās sagatavot šo pašiniciatīvu ziņojumu, ir tieši komisijas nespējas dēļ eh, prezentēt šo iniciatīvu. Es ceru, ka mūsu Deve un Inta kopīgais ziņojums izdarīs spiedienu uz Eiropas komisiju, lai saulaicīgi tā nāktu klājā, varbūt vismaz šogad 24. aprīlī, kopīgu stratēģiju šai nozarē. Protams, ka ir daudz darba, kas notiek daudzās dalību valstīs - Nīderlandē, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā. Kāpēc nav iespējams sagatavot koordinētu pieeju Eiropas Savienībā? Ņemot vērā piedzīvoto Bangladešā, Lūdzu, runājiet ar savu ģenerālu direktoru un komisāru. Mēs sagaidām rīcību no komisijas, ne tikai solījumus. Un tagad vārds referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko jūs tikko sacījāt, priekšsēdētāji kungs, ir tieši tas, par ko man ir bijusi detalizēta saruna ar ģenerālu direktorātu. Un šī saruna jau bijusi vairāk kārt. Cerams, ka at, beidzot ieraudzīsim arī progresu. Es saprotu no komisijas perspektīvas, ka šis ir jautājums, ko viņi cenšas vienlaicīgi risināt no daudziem aspektiem. Tāpēc eh, ir saprotams, ka cenšoties sagatavot stratēģiju no daudziem aspektiem, rodas zinām sarežģījumi. Bet man tiešām uh, ir sajūta, ka komisija vēlas, tiešām vēlas uh, nodrošināt uh, efektīvu instrumentu Eiropas Savienības līmenī, kas sniegs uh, patiesu progresu, nevis uh, kaut ko, kas tikai izskatīsies pēc darbības. Tā kā šajā ziņā uh, esmu gatavs ieguldīt eh, papildu laiku ar nosacījumu, ka mēs tiešām virzamies uz priekšu. Paldies arī līdzreferentei no DV komitejas. Paldies arī visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Es pieņemu, ka mums būs vēl debatas, balstoties uz komentāriem, kurus izteica sociālistu grupas ēnu referenti. Tā kā būs vēl zināma zināms debats par to, kāda juridiskais ietvers e, būs nepieciešams, lai nodrošinātu līdzsvaru starp esošajiem ietvariem, kas jau ir spēkā, un nepieciešamību pēc uh, obligātas pieejas. Bet es ļoti labprāt uh, piedalīšos šajā dialogā, balstoties uz tām diskusijām, kas man bijušas ar komisiju. Viņi vēlas daudz vairāk balstīties uz daudzu ieinteresēto pušu iesaistīšanos, ne tikai dalību valstīm, bet it īpaši nozars pārstāvjiem. Atsevišķās valstīs šī nozara ir spēcīgāk nekā citas. Līdzinējās brīvprātīgās programmas jau tiek īstenots. Um, piemēram, saistībā ar eh, vienošanos situāciju Bangladešā. No tā esam mācījušies. Un paldies priekšsarētāji, vēlreiz atvainojos par kavēšanos. Manuprāt, 12 gados kopš esmu šeit parlamentā, pirmkārt es pirmo reizi nokavēju. Un otrkārt, eh, pirmo reizi sanāksme sākās saulaicīgi Eiropas parlamentā, un šīs divas lietas, eh, tām sakrītot vienlaicīgi, noveda pie tā, ka no, nu, bija kavēšanās uh, ar to, kā varēja prezentēt savu viedokli. Paldies! Kā jau minēju iepriekš, st strādājam pēc 53, 53. Eh, punkta, sadarbojoties ar Deve komiteju, kur rītdien Deve komitejā būs viedokļa apmaiņa, piedaloties DigiDefco ģenerāldirektoru vietniekam, OECD pārstāvim un vēl dažiem ekspertiem. Tā kā visi deputāti tiek aicināti sekot šai viedokļu apmaiņai ar ekspertiem rītdien DV komitejā. Termiņš grozījumu iesniegšanai Karim kungu ziņojumam ir 27. janvāris 12. dienā. Labi. Ejam tālāk. 14. punkts. Okay. Uh, eh, Ilga... Eiropas Savienības garantija Eiropas Investīcija bankai attiecībā uz zaudējumiem. Mūsu referents ir Čiko kungs. Viņu aizstāja Kaspārī kungs. Lūdzu. Paldies, kolēģi. Es ļoti labprāt aizstāju mūsu kolēģi Čiku, kuram šobrīd ir paralēli tikšanās, un nolasīšu viņu paziņojumu. Godātie kolēģi, atvainojos, ka nevaru būt klāt, bet divpusēji eh, tikšanās eh, par eh, metodiku dosjē, kur es arī esmu referents, neļauj man ierasties ātrāk par desmitiem. Uh, Attiecībā uz Eiropas Investīcijas bankai piešķirtojas garantija attiecībā uz zaudējumu no finansēšanas darījumiem ir daļa no ambicioza, no ambicioza investīciju plāna. Nodrošinot garantijas EIB ārējai darbībai, ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekumu drošības līmeni aizdošanas operācijām. E, man ziņojums balstās uz šādām idejām. Ņemot vērā tos papildu uzdevumus, kas ir uzdoti EIB, tīpaši saistībā ar Eiropas ekonomisko diplomātiju. Es prasu, lai ņemot vērā šo instrumenta sekmīgo darbību, nākamajā normatīvajā priešlikumā 2021. un 2028. gada periodām palielināt finansējumu. Ņemot vērā nākotnes izaicinājums un, lai risinātu migrācijas cēloņus, EIB finansēšanas eh, griesti ir jāceļ līdz 38,5 miljārdiem. Eh, tālāk ir nepieciešams arī eh, pārskatīt citas prioritātes un politikas, kas tā rezultātā varētu samazināt līdšanai operācija apjoms uh, Es prasu tāpat arī EIB uzlabot eh, piekļuvi informācijai, gan, informācija, eh, gan eh, iestādēm, gan plašākai sabiedrībai. Tāpat arī vēlos pievērst uzmanību MBO internalizācijas procesam un transportu un investīciju projektam attālinātos Eiropas Savienības reģionos. Esmu jūsu rīcībā, lai uh, papildus eh, skaidrotu savu nostāju. Nu, tā, eh, tāds bija Čiku kunga viedoklis. Paldies, tālāk Šusterkungs. Paldies! Mēs atzinīgi vērtējam pieeju, kas paredz arī migrācijas cēloņu eh, risināšanu un šāda veida pienākumu iekļaušanu EIB pilnvarojumā, jo ir svarīgi uh, nonākt pie tā, lai mēs ne tikai finansētu uh, risinājumus eh, tad, kad migrācija jau notiek, bet tā vietā ir jācīnās ar cēloņiem. Mums ir nepieciešama intensīva diskusija par to, ka, kuri tad īsti ir migrācijas cēloņi un kā tos var apkarot, un kuri projekti tad novedīs pie šo cēloņu apkarošanas. Jo tikai tad, ja mēs mētiecīgi īstenojam šos eh, projektus, tiem ir nepieciešama ātra īstenošana. Un līdz ar to mums ir nepieciešams, lai šie uh, pasākumi tik ļoti ātri īstenot. Otra lieta, kas mums ļoti svarīga. Mēs atzinīgi vērtējam migrācijas cēloņu risināšanu, tā skaitā iesaistot eh, privāto sektoru, bet ir nepieciešama lielāka caurskatāmība sadarbībā ar EIB. Eh, kā, kā tas tieši tiek saprasts eh, un kāda ir kritērija? Tāpat ir nepieciešama arī drīz izvērtēšana, kas ir noticis ar līdzinējiem līdzekļiem un kādas bijuši iegūmi no to izmantošanas. Un tur ir daudz trūkumu, tas arī daudz, daudz skaidrāk jāpasaka, piemēram, līdzekļu Ukrainai. Uh, tur vēl ir par pamatu ņemta 2007. gada analīze, kas ir ievērojams seni dati, neņemot vērā konflikta situāciju, kas šobrīd ir. Nu, tas ir viens no uzdevumiem, kas mums ir jāpilda. Un es pieņemu, ka Eiropas komisija un Eiropas investīcija banka uh, Eh, uzskatīs arī to par pietiekami svarīgu, lai intensīvi diskutētu par šiem jautājumiem. Tāpat jautājums par to, vai ir jāpalielina vai nav jāpalielina līdzekļi, jo vienkārši pateikt, vajag vairāk naudu. Nu, bieži vien tas ir pareizi, bet nevienmēr mētiecīgi, tāpēc ir nepieciešams eh, tur izdarīt skaidrs secinājums. Paldies! Paldies! EKR eh, grupas vārdā Nils Kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Šķiet, ka šodien mēs redzam tādu revolucionāru Eiropas attīstības politiku. Esmu ļoti priecīgs, ka var tā teikt ambi ambiciozas investīciju plānu realizāciju, trešo valstu partnerības. Uh, izveida, tā ir tiešām revolūcija. Agrāk mēs runājām par Āfriku kā mūsu palīdzības saņēmē reģionu, un tagad mēs redzam, ka attīstības pasauli ir mūsu partners. Tiešām mums ir partnerība gan stratēģijās, gan perspektīvā skatījumā. Uh, un jo tikai došana tā nav devusi vēlamo rezultātu, un mums ir nepieciešama pārmaiņa, nepieciešams ir privātais sektors, ir jāievieš arī privātās un publiskās partnerības, un es domāju, ka tas ir šī priekšlikuma pašā centrā. Ja mēs gribam tiešām cīnīties pret migrācijas pamatiemesliem, tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams uzsākt uzņēmēju darbību ar Āfriku, un šajā kontekstā ir trīs lietas un viens jautājums. Uh, Pirmkārt, es jo īpaši gribu atzīmēt kā pozitīvo, ka ir šeit tekstā pasākumi, kas ir orientēti uz MVU. Ļoti loģiski, ka vajadzētu trešo valstu mazos uzņēmums integrēt globālajā vērtību ķēdē. Tas ir viena lieta, un arī MVU Eiropā ir jāiesaista, jo tādā veidā viņi iegūs arī piekļuvu finansējumam, un tas ir svarīgi konkrēti spējas stiprināšanai. Otrkārt, mēs piekrītam ierosinājumam, ka EIB investīciju projektiem vajadzētu vajadzētu koncentrēties pirmkārtām uz infrastruktūru un transportu, jo e, tieši šādai infrastruktūrai būs izšķirīga nozīme. Tas nozīmēs arī tirzniecības potenciālu pieaugumu. Tas ir svarīgi, jo īpaši šodien, ja mēs e, skatāmies uz to, kas notiek ASV. Un visbeidzot, fundamentāls jautājums, tas ir par e, maksimālo griestu līmeni, augstāko līmeni finansējumam no EIB. Tieši kopējais mandāts un finansēšanas operācija apjoms, es redzu, ka e, referents tiešām piedāvā būtisku palielinājumu salīdzinot ar komisijas piedāvāto. Man cienīgais jautājums ir, kur tu ņems to naudu un kur mēs radīs, atradīsim šos budžeta līdzekļus? Vai referents piedāvā palielināt budžetu vai arī. Uh, tur būs kompensācija un būs kaut kur samazinājums citās vietās, un tad to ņems un dos šeit. Katrā ziņā tas ir vienīgais jautājums pārējais. Viss man ļoti patīk, un es strādāšu tālāk arī ar šo failu. Paldies, un Aldas, Aldas vārdā Desārnes kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam eh, Kodeks ir tāds, ko daudz lasījuši ir arī koordinātori. Es eh, pilnībā piekrītu orientācijām. Ir ļoti labi paplašināt šo EIB mandātu, lai varētu apkarot tiešām migrācijas pamatcēloņus, darboties gan izcelsmes, gan tranzīta valstīs. Tas man šķiet ārkārtīgi mm, vietā un svarīgi jautājums eh, par līdzekļu palielināšanu. Te noteikti ir jāuzdod šis jautājums, ja mēs tiešām ņemsim vienam projektam nost un dosim otram, tad varbūt tiešām. Uh, Eh, labāk būtu pacelt šo griestu līmeni. Un vēl viens svarīgs eh, tāds jautājums eh, ir par finansējumu MVU. Noteikti ir jāuzlabo finansējuma sniegšana mazajiem uzņēmumiem no EIB un noteikti procedūrai ir jābūt caurskatāmai. Un pēdējais, tas ir jautājums par tādu globālo mm, saskanību. Noteikti EIB būtu jāsaskaņo savu finansēšanas politiku ar kopējo publiku publisko Eiropas politiku. Mēs noteikti nebūtu pareizi, ja mēs atbalst, nu, tagad cīnamies pret eh, dažādām krāpšanām sakarā ar saules paneļiem, kas tiek ražoti Ķīnā, un tagad, nu, lūk, šī banka finansēs citviet ražotos paneļus. Tātad ir jādomā par kopējo saskaņu, un vēl ir jautājums, kas mums ir jādod, ies, kā parlamentam, iespēju sekot šim darbam, lai arī mēs varētu tiešām veikt, nu, veikt labāku parlamentāro kontroli arī par EIB darbu. Paldies! Un no zaļajiem runās Hautalas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mums ļoti uzmanīgi ir jādomā par šo jauno lomu, kas tiek piešķirta Eiropas investīcija bankai ir tāds potenciāls un iespēja, ka mm, tiešām banka varētu pārtapt par attīstības banku šī vārda īstajā nozīmē, bet līdz šim ir tāda pieredze, ka mm, tie, kas piedalās attīstības apritē, tie nav redzējuši faktisko EIB kapacitāti, tiešām strādājot ar palīdzības efektivitātes nodrošināšanu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai šī efektivitāte būtu nodrošināta, jo šeit tiek operēts ar nodokļu maksātāju naudu. Un tāpēc būtu interesanti zināt, kā EIB uzlabos kvalitātes kritērijus, atlasot projekts, kurus izvēlēsies finansēšanai un vēl. Uh, Šeit ir jāatzīmē, ka ne tikai lielajiem projektiem ir nozīme, un bankai ir jāiegūst arī zināšanas par to, kā finansēt un strādāt ar mazākiem dalībniekiem. Ļoti labi, ka mums ir šis garantija fonds, bet nevajadzētu to nodrošināt bez visu pārējo apsvarumu analīzi. Un tad eh, jā, jāizskata kriterija, eh, kā darbosies kvalitatīvi EIB, un tad mēs varētu arī apspriest komisijas piedotos cipars. Un visbeidzot, ja mēs eh, tagad par attīstību runājot, mēs visu liekam visu vienā plauktā, ka cīnīsimies pret migrācijas pamatcēliņiem, tas nebūtu pareizi. Uh, Es uzskatu, ka attīstības politikas instrumenti e, primāri tiek orientēti uz nabadzības izskaušanu, uz globālo problēmu risināšanu. E, Noteikti migrācija ir svarīgs izaicinājums un problēma, bet būtu pārāk šauri skatīties tikai uz visu šo attīstības palīdzību caur migrācijas e, prizmu. Bīgas kungs, paldies priekšsādātājs, var tiešām piekrist tam, ko teica kolēģi Hautala. Gribēju tikai sacīt, ka rītdien pēcpusdienā budžeta komitejā notiks uzklausīšana, ir seminārs par dažādu ES uh, budžeta instrumentiem un fondiem. Un jāraugās arī uz uh, pēdējo gadu attīstību, nevajadzētu to ignorēt, jo jautājums par to, kāpēc iespējas uh, efektīvāk īstenot mūsu mērķus ārpusē es, un tad mums ir jābūt atvērtiem attiecībā uz jaunām struktūrām, jauniem instrumentiem. Tas ir viens aspekts, bet no otras puses uzklausīšana, kurā piedalījās arī jaunais budžeta komisārs eh, Ettingera kungs, pierādīja, ka komisija gatavojot nākamo daudzgadu finanšu schēmu darba kārtībā uh, un prasa iekļaut arī jautājumu par spēcīgāku fondu integrāciju, jo mēs tagad redzam, ka budžets tiek pārvaldīts praktiski tā, kā to dara bankas, un ļoti daudzos ārējos instrumentos, kas ir mūsu rīcībā, tas ir noliec pie tā, ka dalība valstu papildus brīvprātīgās apņemšanās un saistības netiek pildītas. Tāpēc mums vajadzētu uh, panākt to, ka tiek īstenots tas, par ko mēs esam līdz šim lēmuši, un ir jāapzinās arī, ka migrācijas iniciatīvas nedarbosies tik ilgi, kamēr mūsu rīcībā nebūs efektīvi instrumentu, un kamēr atsevišķās valstīs būs politiskās un ekonomiskās elites un oligarhi. Tāpēc pieeja katrai valstī ir jāizstrādā atsevišķi. Tāpēc es aicinātu šo komiteju ļoti rūpīgi to izvērtēt, it īpaši domājot par eh, investīciju bankas eh, kompetences izmantošanu šajā jomā. Un būtu jāraugās, lai parlamenta līdzdarbības eh, tiesības netiek um, izmantotas kā ārpakalpojums. Mums ir jāraugās, lai dalību valstis, uh, teiksim, tāpat kā pagātnē ieca, iemaksā uh, fondā 3 miljonus, līdz ar to viņi ir valdē. Uh, un parlamentam vairs atliek tikai tiesības budžeta procedūrā to visu apstiprināt. Nē, mums vajadzētu iesaistīties aktīvāk, jo mēs pirmie tiekam pērti par neefektivitāti. Tāpēc ir jādomā par to, lai parlamenta līdz uh, lemšanas tiesības uh, nākotnē netiktu ierobežotas. Un tieši tāpēc šis instruments un šī likumdošanas procedūra, kuras sākumā mēs tagad esam, ir iespēja mums uh, visu šeit izdarīt labāk. Paldies, Bēgis kungs! Kā komitejas priekšsādātājs, es uh, pilnībā gribēju jūs atbalstīt. Es reiz jokoju, ka visi fondi un finanšu instrumenti būtu jāuzliek uz uh, vienas papīra lapas, un tad tas izskatītos pēc lielas apraks, abstraktas glāznes. Un tur nav nekādas caurskatāmības un um, arī ne Eiropas parlamenta iesaistes. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs finanšu instrumentus atgrieztu Eiropas parlamenta kompetences jomā un nodrošinātu parlamentāro kontroli pār tiem. Tagad es došu vārdu Bjernam Gabrielam no Eiropas Investīcija bankas eh, politikas direktors. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vispirms, eh, paldies, ka aicinājāt eh, Eiropas Investīcija bankas pārstāv, bankas pārstāvjus uz šo diskusiju. EIB atbalsta priekšlikumā izteikto virzību, kā arī atbalsta šo orientāciju uz vidusposmu pārskatu. 38,5 miljardi eiro Tas ir finansējums no OIB, un finansējums tiks sniegts plašā politiku spektrā, un bankai ir, ir izteikts lūgums veicināt šīs politikas, jo mēs esam Eiropas banka, un mēs īstenojam Eiropas Savienības politikas, mums ir konkrēti mērķi, mēs neizgudrojam paši no sevis, mēs rīkojamies Eiropas Savienības vārdā, mēs pamatojamies uz lēmumiem, ko ir pieņēmuši. Uh, parlaments, padome un komisija. Ļoti svarīgi to paturēt prātā. Tagad piedāvātā augstākā vērtība vai griesti. Eh, tas ļaus mūsu finansēšanas eh, līmeni saglabāt attiecīgajos reģionos, un tas eh, arī sūta ļoti labu pozitīvu signālu mūsu partneriem. Un EIB arī varēs veicināt Eiropas Savienības mērķu īstenošanu, saskaņā ar standartiem strādājot, nodrošinot atpaz, atpazīstamību. Um, it īpaši svarīgi atzīmēt šeit reģionu ap Afganistānu sākumā. Šis reģions nebija iekļauts kopējā stratēģijas spektrā. Ir ļoti svarīgi, eh, ka mēs varēsim arī atbalstīt galvenās iniciatīvas, mēs varēsim veicināt Eiropas ekonomisko un politisko lomu, vai nu tā būs Eiropas stratēģija, vai migrācijas jautājums, klimata rīt palīdzību, vai arī ekonomiskā diplomātija, par ko mēs dzirdējām arī agrāk, kā arī es, eh, MVU internacionalizāciju. Runājot par MVU, šodien Eiropas Investīcijas banka prezentē savus gada rezultātus, eh, un komitejā droši vien būs patikami dzirdēt, ka mm, pagājušais gads bija tiešām rekordgads MVU atbalsta sniegšanā. Liels atbalsts ir Eiropas mazajiem uzņēmumiem Šeit ir atbalsts sniegts gan pārobežu investīcijās, darba kapitāla papildināšana un e, atbalstīt tos, kas strādā ārpus Eiropas Savienības, sniedz savus pakalpojumus citviet ārpus. Um, Tātad, un vēl līdzekļus visam tam mēs domājam, e, ko mēs vēl varam izdarīt, kā Eiropas banka, lai veicinātu ekonomisko diplomātiju, tirsniecības finansēšanu, lai palielinātu un atbalstītu, un arī vietējo valūtu kreditēšanu mēs gribam attīstīt. Un uz šī fona mēs gribam arī atbalstīt atbalstīt um, šajā atzinumā izteikto atsauci uz Eiropas Savienības plāniem. Arī mēs atbalstam dokumentā izteikto aicinājumu raudzīties uz nākamo programmēšanas periodu, ņemot vērā visus šos notikumus, kas ir saistīti ar izniecību vai arī ar migrāciju. Mēs eh, saprotam, ka visas šīs lietas nekur nepazudīs un ir nepieciešams ļoti stingrs instruments Eiropas banka, kas rīkojas Eiropas līmenī, kas varētu un iespējams spēja arī integrēt plašu attīstības instrumentu spektru. Šāds dalībnieks varētu būt ļoti lielisks partners, un um, šādu sistēmu varētu izmantot arī tuvākajos gados. Tālāk kuluāros EIB darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības um, likumdošanu, saskaņā ar augstākiem starptautiskiem standartiem. Un tomēr mēs neesam apstājušies, mēs nepārtraukti cenšamies darboties labāk un plašāk un izējām ārpus formālām prasībām. Par caurskatamību arī pie tā mēs strādājam. Un um, runājot par pārskatu atbildību, mēs gribam, piemēram, mūsu padomus vai valdes protokols darīt uh, publiski pieejams. Uh, tas gan ir diezgan dīvaini, parasti finansiālā institūcija tāda kā mēs to nedara. Un tad vēl ir arī jāņem vērā mūsu duālais raksturs. Te mēs esam Eiropas Savienības publiska iestāde un arī no otras puses mēs turam komerciāli sensitīvu informāciju no mūsu uh, Eh, klientiem, bet es esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim arī vajadzīgo līdzsvaru. Lielas paldies komitejai un referentam par šo atzinumu. Mēs esam gatavi turpināt diskusijas, attīstīt tālāk visu šīs lietas, par ko runājam. Eh, mēs esam Eiropas Savienības banka un lūdzu izmantojiet mūs kā tādu banku. Paldies! Vai referents vēl vēlas reaģēt? Oh, Good. Dann gebe ich noch bekannt. Labi, tad es vēl gribēju paziņot ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir pirmdien, 8. februāris, 12 dienā, un 28. februārī par atzinumu notiks balsošana. Liels paldies eh, visiem, kas izteicās. Tālāk pievērsīsimies balsošanai. Un te pirmais punkts 15. punkts darba kārtībā ir balsošana par Savienības eh, sistēmu konfliktu eh, minerālu jomā. Dāmas un kungi, jūs zināt, ka Eiropas uh, Savienība 22. novembrī ir noslēgusi svarīgu uh, trialogu, nosakot eh, juridiski saistošu piesardzības pienākumu un pienācīgas pārbaudes eh, pārbaudi pieciem derīgajiem izrakteņiem - zeltam, alvai, tantalam, valframam kas nāk no tās augtiem konflikta reģioniem. Tas ir ārkārtīgi būtisks solis, lai uzlabotu tur dzīvojošo cilvēku dzīves apstākļus. Manuprāt, tas ir arī liels Eiropas parlamenta panākums, ka mums izdevās to panākt. Es pateicos mūsu referentam, Vinklera kungam un komandai, kas strādāja pie šo tiesību aktu izstrādes. Es domāju, ka šeit eh, mūsu tirzniecības politika ir kļuvusi daudz skaidrāka, godīgāka, un tas ir arī labs pamats tālākajam darbam. Vinklēr, kungs, vai jūs vēl vēlaties par to izteikties? Priekšsēdētāji kolēģi, ļoti īsi es gribēju teikt, ka eh, šeit eh, tomēr panākuma atslēga ir mūsu komandā ēnu referenti ekspertu ieguldījums un jūsu priekšstādātāja ieguldījums, Eiropas institūcijas eksperti visi veica lielisku darbu, un es ļoti ceru, un es arī ļoti ceru šodien, ka arī uzklausīšanā tirsniecības komitejā mēs dosim tādu ļoti ļoti spēcīgu signālu plenārsēdē, ka mums ir regula, pie kuras mēs esam strādājuši ļoti, ļoti apzinīgi. Lielas paldies! padome, kas ir mūsu sarunu partneris, un sākumā nebija sajūsmā par to, ka mēs a, vēlamies a, pieņemt juridiski saistošu tiesību aktu, un a, šī komanda ir ļoti skaidri viņus spējusi pārliecināt. Šobrīd padome tam ir piekritusi un padomes vēstule par piekrišanu šai progresīvajai mm, sistēmai šobrīd mums ir priekšā uz galda. Un es domāju, ka mm, šeit tiesību akti ir vēl mērķtiecīgāki nekā tie, kurus mēs pazīstam no ASV prakses. Tie balstās uz reģionālāku pieeju, bet mēs vairāk uz uh, vērtību radīšanas ķēdi, lai nodrošinātu, ka tirzniecība ar šīm rūdām un derīgiem izraktaņiem notiek godīgi. Papildus eh, tiesību aktiem mēs esam vienojušies arī par deklarāciju, kopīgu parlamenta un padomas deklarāciju, tāpēc uh, Par to notiks trīs balsojumi. Šīs deklarācijas arī ir juridiski saistošas, un tās arī tiks publicētas oficiālajā vēstnesī, kas mūsu komandai bija ārkārtīgi būtiski. Tātad tādi būtu mani ievadvārdi pirms balsošanas, un tā kā šajā balsošanā ir Trīs punkti mēs vēlamies, lai plenāra sesijā eh, par to noteiktu balsojums um, mārta sesijā. Bet pirms mēs ķeramies klāt uh, balsošanai, varbūt vispirms pārbaudīsim sistēmu. Es ceru, ka jums visiem ir līdzi balsošanas kartes, jo tūlīt mums būs vairākas elektroniskās balsošanas. Un man ir arī jāpārbauda, cik balstiesīgo komitejas locekļu ir klāt, tāpēc uh, sāksim testa balsojumu. So. Lūk. Ir viens ETP deputāts par daudz. EPP vienmēr ir par daudz balsotāju. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet vienmēr pārāk daudz. So. Janik Žado macht immer wieder den gleichen Witz. Äh, Janik Žado vienmēr äh, joko identiski. Labi, tad otrais testa balsojums. Sākam balsot. Okay. Good. Es... Ļoti labi, tagad viss ir kārtībā. Tad pārējām pie pirmā balsojuma par konflikts skartajiem derīgajiem izrakteņiem, par tiesību akta kompromisa tekstu. Sākam balsot. Un die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot mit 39. 39 pār, 2 atturējušies. Vinklērkungs, es jūs sirsnīgi apsveicu. Tagad pāriesim pie deklarācijām, kas ir pievienotas tekstam. Arī te notiek elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Un apstimulis. Beidzam balsot. Gleiches ergebnis. Tieši tāds pats rezultāts. Un trešais balsojums politiskā vienošanās. Arī te elektroniskais balsojums sākam balsot. Und Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Auch das gleiche Ergebnis. Arī te rezultāts ir identisks. Domāju, ka mēs te esam pieņēmuši ļoti progresīvus tiesību aktus ar lielu vairākumu. Liels paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā. Nākamais punkts, 16. darba kārtībā, ir triloga rezultāts par aizsargu pasākumu sistēmu banānu importam saistībā ar nolīgumu ar Kolumbiju un Peru no vienas puses un Ekvadoru, lai Ekvadoras pievienošanās tiktu ņemta vērā. Te referente bija Desārneses kundze, vai jūs vēlaties vēl komentēt šo punktu? Priekšsādātāji pavisam īsi gribēja tikai pateikties jums un visiem kolēģiem, kas strādāja pie šī priekšlikuma. Paldies! Uh, padomēji un komisijai par triloga kvalitāti. Es eh, biju ļoti priecīgi redzēt, ka mūsu parlamenta un komisijas, eh, komitejas eh, nostāja tika ņemta vērā. Liels paldies visiem! Liels paldies! Arī šeit mums ar padomi ir izdevies vienoties par pieņemamu drošības mehānismu un iespēju nodrošināt uh, banānu importu no Kolumbijas, Peru un Ekvadoras, jo tā ir ļoti svarīga prece to tautsēmniecībā, bet uh, vienlaikus nodrošinot arī aizsardzību banānu ražotājiem Eiropas Savienībā. Äh, Te arī elektroniskā balsošana sākam balsot. Un die Abstimmung Beidzam balsot. 39 jā, 2. 39 pār, 2 pret, arī te pieņems ar lielu vairākumu. Liels paldies referentim. Dan kommen wir Punkt zu Pārējiem pie 17. punkta. Ziņojums par palmu eļu un lietas meža izciršanu. Te ir vesela virkne balsojumu. Lielākā daļa no tiem nebūs elektroniski. Es aicinu vispirms nobalsot par kompromisu grozījumu viens. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. varētu balsot arī par um, pirmo grozījumu saīsinātā versijā, ja jūs to atbalstīsiet, kurš ir par, pret. Vēl vienu reizi. Kurš ir par pirmo grozījumu? Lūdzu, paceliet rokas. Kurš ir pret? Atturas? Noraidīts. Vai pārbaudīsim? Jā, mēs, protams, varam pārbaudīt. Pirmais grozījums - pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Dann kommen wir zu Kompromissänderungsantrag. Pārējām pie pirmā A kompromisa grozījuma. Kurš ir pārējām? pret. Kurš atturas? Mm, nav īsti skaidrs. Nobalsosim elektroniski. Pirmais A kompromiss. Sākam balsot. Und Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Angenommen pieņemts. Pārējām pie 11. grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromisa grozījums par, pret pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. Tātad. 18. grozījums pārbaudām elektroniski sākam balsot. un ist Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Pārējiem pie 20. grozījuma, bet šeit balsosim tikai par otro daļu. Kurš ir pār 20. grozījumu otro daļu? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 27. grozījums par Piedodiet, es uh, palaidu garām vienu grozījumu priekšlikumu 25. Kurš ir par 25. grozījumu? Pret atturas pieņems. Tālāk. 27. grozījums par pret atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 27. grozījums sākam balsot. Un geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 32 par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Ceturtais kompromisa grozījums par pret atturas. To mēs pārbaudīsim.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 Pārējiem pie 43. grozījuma. Par, pret, pieņemts. Tālāk 48. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārējiem pie grozījuma Pieņemts, pieņemts, pieņemts. Grozījums 53 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 54. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 55. grozījums par, pret, atturas atturas. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim 55. grozījums, sākam balsot. Apstumung. Beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. Piektais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie 61. grozījuma par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums 65 par pret atturas, pieņemts. 66. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējiem pie galīgā balsojuma. Tas notiks elektroniski. Sākam balsot. und schließe die Abstimmung. Beidzam balsot. Un ziņojums ar lielu vairākumu ir pieņemts. Liels paldies referentam. Pārējiem pie 18. punkta. Kopējā politika saistībā ar nelegālu savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirzniecību. Mm, balsojam 24. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim 24. grozījumu. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Pieņemts. Dann kommen wir tālāk. 26. grozījums par pret atturas. Noraidīts. 27. grozījums par pret atturas. Pieņemts. 28. grozījums par pret atturas atturas. Pārbaudīsim. 28. grozījums sākam balsot. Un. Un. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk pārējām pie otrā kompromisa grozījuma par, pret, atturas pieņemts, 37. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 39. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 40. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 41. grozījums par, pret atturas pieņemts. 42. grozījums pār pret atturas pieņemts. 43. grozījums pār pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim vēlreiz. 45. grozījums sākam balsot. Ennums, e... Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 48. grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 65. grozījums, viena neliela daļa. Kurš to atbalsta? 65. grozījums. Pret, atturas, noraidīts. Astotais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 71. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 72. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 73. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 74. un 75. grozījums ir lingvistiski grozījumi. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 78. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. 80. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, un līdz ar to atkrīt arī otrā daļa. 81. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 82. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 83. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 84. grozījums par pret atturas pieņemts. 85. grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais un otrais ir identiski grozījumi par pret atturas noraidīts. Trešais, ceturtais, piektais arī ir identiski par pret pret atturas. To pārbaudīsim elektroniski. Trešais, ceturtais, piektais grozījums. Sākam balsot. Apstumung. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais un septītais Nepiedodiet, 6. un 8. atkrīt, 9. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 10. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim 19. grozījumu, sākam balsot. Beidzam, piedodiet. Nevis ir skaidrs, beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums pāra pret, atturas pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Un līdz ar to pārējiem pie galīgā balsojuma elektroniski sākam balsot. Okay, stimmt nicht alles ab, ist ja egal. Also, Abstimmung ist. Nu, ja visi nebalso, tad man arī ir viena alga. Beidzam balsot. 40 jā, neviens nav atturējies, neviens nav balsojis pret. Ziņojums ir pieņemts. Apsveicam Maklārkinas kundzi. Tālāk pāriesim pie nākamā punkta. Es pieņemu, ka tieši tāpēc šeit ir tik daudz skatītāju saradies uz balsošanu, un mēs balsosim par to, vai grozīsim, vai piekritīsim Eiropas Savienības vārdā noslēgtajiem protokolam, ar ko tiek grozīts Tātad. Es mēģināju strādāt cik ātri vien var. Protams, ka tirzniecība un civilā aviācija ir ļoti svarīgi jautājumi, bet tie nav pretrunīgi. Bet jebkurā gadījumā mums par to ir jānobalso. 19. punkts. Pielikums uh, eh, 2015. gada nolīgumam. Uh, par tirzniecību ar civiliem gaisa kuģiem. Te tikai viens balsojums, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts. Tāds pats vairākums kā iepriekšējā punktā. Bet tagad gan pāriesim pie 20. punkta. Exactement. Aiz. Tieši tā. Pāriem pie 20. punkta. Jautājums par to, vai mēs piekritīsim līguma noslēgšanai starp Kanādu un Eiropas Savienību CETA līgumam. Vai mēs uh, tam piekrītam vai to noraidām. Un šī rekomendācija, protams, ietver arī interpretīvo instrumentu un uh, vienpusējās deklarācijas. Jūs zināt, ka saskaņā ar CETA teksta 30. panta pirmo punktu protokoli, teksta skaidrojumi, kopējie skaidrojumi, interpretīvie dokumenti ir daļa no nolīguma. Līdz ar to mēs balsojam arī par interpretīviem dokumentiem un 38 deklarācijām. Te nav daudz grozījumu, bet eh, tie grozījumi, kas ir iesniegti, visi prasa elektronisko balsošanu, un tāpēc mēs par tiem visiem nobalsosim elektroniski. Vispirms ir trešais, ceturtais un piektais grozījums, kas ir identiski. Un tie prasa nedot savu piekrišanu. Par to tagad nobalsosim, sākam balsot. Und die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Un šie trīs eh, grozījumi tiek noraidīti. Piedodiet. 16 jā, 25 pret, neviens nav atturējies. Tālāk. Septītais grozījums. Saskaņā ar 108. panta 7. punktu mūsu reglamentā tas uh, prasa pārcelt uh, balsošanu un arī te sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Arī te tāds pats par un pret balsu skaits. 16 par, 25 pret. Pāriem pie 8. grozījuma. Arī tas um, saistīts ar to, ka mūsu reglamenta 108. pāns un 6. punkts Septītais punkts mūsu mm, darba kārtī uh, reglamentā prasa balsošanas pārcelšanu par pieciem mēnešiem. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 15 pār, 26 pret. Un tālāk Pārējām pie galīgā balsojuma par priekšlikumu referenta versijā bez grozījumiem. Sākam balsot. Un die Abstimmung. Un beidzam balsot. 25 par, 15 pret, 1 atturējies. Līdz ar to mūsu rekomendācija plenāra sesijai ir piekrist uh, līguma parakstīšanai. Un acīm redzot, debates un balsošana plenāra sesijā notiks 15. februārī pulksten 9. Tātad diskusija un pēcpusdienā balsojums un es šeit sveicu mūsu referentu Pabrika kungu, kā arī visus kolēģus un kolēģis par tām intensīvajām diskusijām, kuras uh, risinājās pēdējos gados. Es domāju, ka mēs uh, kopīgiem spēkiem, kā parlaments, panācām daudzus uzlabojumus un ņemot vērā globālo situāciju un situācijas pārmaiņas ASV, tā ir zīme, ka mēs uh, panāksim stabilu globalizāciju. Un tāpēc te es uh, noslēdzu arī balsošanu un pāriesim pie 21. darba kārtības punkta. Ah euh, Tātad nākamais punkts ir eh, par aizsardzību pret importu, par dempinga cenām un subsidētu importu no atsevišķām valstīm, kas nav ES dalība valstis. Tātad ir jauns komisijas priekšlikums mums galdā likts. Un es tad aicinātu visus, kuri atstāja telpu vai vēlas sarunāties, lūdzu dariet to ārpus sanāksmes zāles. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Mūsu darbs turpinās. So, also die Frage, wie wir Tātad tālāk ir jautājums par to, kā mēs varam nodrošināt aizsardzību pret importu par dempingu cenām un subsidēt importu. Ja e, nav piemērojama parastā PTO aizsardzība, kā tas parasti ir ar tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, kādas varētu būt alternatīvas? Un starp 164 PTO valstīm ir dažas, kas nevienmēr ievēro principus. Līdz ar to ir nepieciešama šāda likumdošana. Čiko kungs ir referents, lūdzu, dodu jums vārdu. Grācija, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. pirms es eh, sākšu savu analīzi par komisijas priekšlikumu, vēlos uzreiz norādīt, ka, manuprāt, šī sākotnējā tikšanās saistībā ar ziņojumu izskatīšanu Inte komitejā uh, ir ļoti svarīgi, un ne tikai pēdējo gadu, bet eh, jo īpaši pēdējo mēnešu kontekstā. Un šis jautājums ir bijis Eiropas Savienības tirzniecības eh, jomas eh, prioritārs jautājums, prasot arī parlamenta aktīvu iesaistīšanos, liekot mums skatīties uz starptautiskajiem scenārijiem. Nesen eh, lietas ir ievērojami mainījušās, ne tikai Brexit dēļ, bet arī ņemot vērā pašreizējo situāciju iekšpolitiski daudzās dalību valstīs, tāpat arī balstoties uz nesenajiem notikumiem ASV. Es ceru, ka mēs eh, nonāksim pie viedokļu konverģences kas ļaus mums sasniegt nospraustos mērķus, jo gal galā kopīgais mērķis ir aizsargāt Eiropas rūpniecību. Aizsargāt to labāk izprotot to, kas, kas būs efektīvākais instrumentu pievērošanas veids, to instrumentu, kas ir mūsu rīcībā. Eiropas pilsoņi prasa mums veikt konkrētus pasākumus. Un domāju, ka mums ir arī nepieciešams sniegt ļoti konkrētas atbildes. Un šīm atbildēm būtu jāsniedzas pāri partiju politikai. Es atvainojos, ka ar tik garu ievadu iesāku savu analīzi, bet es ļoti vēlējos to pateikt pavisam skaidri. Kopš ir publicēts ziņojums par jauno metodi, kā, ko publiskoja Eiropas komisija, tātad ir notikušas vairākas lietas. Vēlējos tās analizēt saistībā ar šo priekšlikumu un spēkā esošajiem noteikumiem. Ņemot vērā, kādi ir mērķi un kādu rezolūciju ir pieņēmis Eiropas parlaments, un kā tas iet kopā ar komisijas priekšlikumu. Eiropas komisijas priekšlikums um, ir izvirzījis mērķi izman, izmainīt uh, līdzšinējo metodi vērtības aprēķināšanai tādām precēm, kas nāk no valsts, uh, kas netiek uzskatīta par tirgus ekonomikas valsti. Uh, Eiropas komisijas priekšlikums atmet nošķīrumu starp valstīm, kurām ir tirgus ekonomikas status un tām, kurām nav. Tā vietā komisija izmanto jaunu terminu un e, runā par ievērojamu kropļojumu. Ja kādā valstī tirgus vērtība nenosaka, eh, preces vērtība nenosaka tirgus situāciju, bet gan izkropļojums balstoties uz valsts intervenci, tad komisija ierosina izmantot alternatīvu metodi. Pašreizējie noteikumi nosaka, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto analogas valsts metodi, lai izveidot priekšstatu par cenu. Tātad vienā gadījumā ir runa par ievērojumu izkropļojumu un otru par, ievērojumu, par nošķīrumu, e, piemērojot analogu metodu. Tad, kad ir runa par ievērojumu kropļojumu, tad parasto vērtību noteiktu ražošanas izmaksas un pārdošanas izmaksas. ja runa ir par cenām, kur nav, kuras nav kropļotas. Un šeit ir vēl viens punkts jāņem vērā. Runa ir par iespēju, un tur mums jāpapēt vēl vairāk ir. Tātad komisija var publiskot ziņojumu, uh, kurā apraksta situāciju nozarē kādā konkrētā valstī, piemēram, vai tur pastāv ievērojami kropļojumi, vai arī jāizmanto cita metode. Un tad šādu ziņojumu var izmantot kādas izmeklēšanas ietvaros attiecībā uz konkrētu valsti vai konkrētu sektoru. Tāds būtu komisijas priekšlikums. Un eh, eh, tas ir eh, radīts daudz Eiropas rūpniecības bažu rezultātā. Man ir bijušas daudz tikšanās ar Eiropas rūpniecības pārstāvjiem. Un daudzi man sacīja, ka ir ļoti svarīgi Tātad svarīgi ir izprast, eh, kā tiks nodrošināts garantijas. Un par to pastāv daudz jautājumu. Jāsaka, ka eh, šeit eh, tas īsti nesakrīt ar Eiropas parlamenta rezolūciju. Pieci kritēriji, kas ir ka nosprausti, neatspoguļojas. Un tie ir pieci kritēriji, kas vajadzīgi, lai noteiktu, vai, piemēram, Ķīnai ir tirgus ekonomikas status vai nē. Un tā kā komisija nevēlas runāt par tirgus ekonomikas status, vai tāds ir vai nav, tad es īsti neesmu pārliecināts, vai šeit ir atrasta pareizā pieeja. Tas vēl būs jāpapēta. Tāpat vajadzētu atcerēties, ka daudzas dalību valstis un arī pats parlaments savā rezolūcijā ir aicinājis veidot ciešākus kontaktus ar galvenajiem tirdzniecības partneriem. Šobrīd PTO ir ASV un Japāna, kas saka nē, kategoriski un nē. Viņi nevēlas atzīt, ka Ķīnai ir tirgus ekonomikas status. Izskatās, ka komisija to nav ņēmusi vērā un virzās uz pilnīgi savādāku priekšlikumu, jaunu priekšlikumu. Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka pieminētās lietas, bez tām, kuras es jau uzskaitīju, Ķīna ir uh, vērsusies ar apelāciju pret mūsu pašreizējiem noteikumiem. Varētu teikt, ka tas ir saistīts ar to priekšlikumu, kur šobrīd apspriežam. bet pārsūdzēts ir arī ASV un Japānas lēmums nepieņemt eh, Ķīnas uh, tirgus ekonomikas status. Sākumā mums ir eh, jāapskat diezgan garš periods, kurš ir saistīts ar uh, tirgus ekonomikas status un to, vai Ķīnai tas būtu jāpiešķir vai nē. Tātad, kā jau es sacīju, bez tām lietām, kuras es jau pieminēju, un eh, kuras paudā Eiropas rūpniecības pārstāvi, piemēram, ietekmes novērtējumu veikšana, pierādījumu sloks. Šeit Eiropas komisijas priekšlikums īpaši skaidri nenosaka vai eh, ir ņemts eh, vērā eh, zinām daudzumu ar saistībām. Un šeit ir arī svarīgs juridisks aspekts, kas, manuprāt, saistās ar parlamenta lomu Un ar to pieeju, ko komisija ir izņau, izmantojusi, manuprāt, parlaments tiek nostumts maliņā. Mums ir nepieciešams labāk izprast situāciju. Katrā ziņā situācija nav vienkārša. Nav tik vienkārši iet cauri komisijas ierosinātajiem. Starptautiskā tirzniecība, tās mehānisms saistītā daba, miedarbība. Visa šīs miedarbības saites sasaiste daudzos līmeņos. Nav runa par vienotu, vienkāršu ietvaru juridisko ietvaru. Tas nozīmē, ka vienots spēles noteikumi starptautiski ir nepieciešami, un to mēs tad varam izmantot arī pārsūdzības gadījumos. Svarīgākais ir tas, ka komisijai ir jāizskata atšķirīgās sistēmas un jālem, kā tās harmonizēt kā tās ir iespējams savietot. Tāpat ir nepieciešams skatīties, kas notiek ar Japānas un ASV tirgiem, salīdzinājumā ar to, kas notiek ar mūsu tirgu. Tās arī būtu jāskata referentam, un to es arī nākotnē centīšos darīt. Es no komisijas vēlētos savukārt uzzināt sekojošo. Vai ar šo priekšlikumu mēs nonāksim pie efektīvas aizsardzības pret dempingu. Un vai ir ņemts vērā bažas, kuras pauda vairākas iesaistītās puses, cits starpā arī Eiropas parlaments. Tāpat vēlētos noskaidrot, vai Eiropas komisija ir iepazinusies ar dažiem jaunajiem aspektiem padziļināti. Un es konkrēti domāju ar pārsūdzību, kuru ir veikusi Ķīna. Tas, protams, skar visus aspektus sistēmā, kur es pieminēju. Mums ir jācenšas labāk izprast, kāda ir konkrēti Eiropas komisijas nostāja. Es jau pieminēju, cik svarīgi ir nodrošināt konsekvenci starp rezolūciju un mūsu apspriežamo priekšlikumu. Un priekšsarētāji vēlējos arī vēl norādīt, ka šāds temats prasa ievērojumu laiku. Mums ir jāņem vērā visi aspekti un pietiekami labi tie jāizprot jo tas atstās ļoti lielu ietekmi uz Eiropas rūpniecību, gan tērauda rūpniecību, gan citām nozarēm, kas saskarās ar sarežģījumiem, un viņi vēlas zināt, kāda būs šī priekšlikuma ietekme. Mums ir jāieklausās tajos, kurus tas skars visvairāk, it īpaši mazos vidējos uzņēmumos. Es vienmēr esmu bijis interesēts MVU jautājumos, un tā tas būs arī nākotnē, ņemot vērā apvārsni 2020 mērķus saistībā ar ilgspējību un arī attiecībā uz darba vietu saglabāšanu rūpniecībā. ASV vismaz šobrīd izskatās, ka prezidents virzās uz savu interesu aizsardzību, tādu protekcionismu politiku. Un tas ir diezgan interesanti, ņemot eh, vērā to, kas Davosā tika sacīts par Ķīnu un situāciju Ķīnā. Manuprāt, ir virkne aspektu, kurus ir nepieciešams vēl padziļināti analizēt, ar to arī noslēgšu savus izteikumus. Esmu ļoti interesēts dzirdēt, kas maniem kolēģiem ir sakāms par šo jautājumu. Lai varētu skatīties, kā mēs kopīgi varēsim atrast pareizo līdzsvaru un izveidot vienprātīgu pieeju un labprāt arī uzklausīšu komisijas viedokli. Paldies! Sociāldemokrātiem eh, Moskas eh, un būtu jāizsakās, bet dod vārdu Davidam Martinam. Yeah, thank you, Chair. Uh, I'm going to read a statement. Jā, paldies. Es nolasīšu Alesijas paziņojumu, jo viņai bija jādodas prom bet, eh, ja atļausiet, es vēlāk arī savā vārdā runāšu. Šobrīd es nolasīšu Alesijas ziņojumu. Pirms iepazīties ar saturu, es vēlētos uzsvērt, ka šajā dosjē mums ir runa par pārmaiņu punktu. Mēs visi esam nobažījušies par strādājušiem un uzņēmumiem ir aizvien grūtāk saprast, kā nonākt pie efektīvām atbildēm. Līdz ar to mums ir nepieciešams domāt par atbildību atjaunotā perspektīvā. Tas nenozīmē, ka mēs virzamies uz um, tirdzniecības politikai slēgtām durvīm. Nē, mē, mums ir nepieciešams skaidri noteikumi. Mums ir jābūt drosmīgākiem, jo esam līderi starp eh, Trumpa stila ASV, kas eh, virzās uz protekcionismu, un Ķīnas eh, virzīšanos uz globālu lielvaru statusu. Stratēģija, kur izmanto Eiropas Savienība, nav līdz šim bijusi sekmīga pārāk daudz laika ir vienkārši izšķērdēts. Ar mūsu rezolūciju pagājušā gadā mēs aicinājām komisiju izstrādāt priekšlikumu, kas atbilstu gan Eiropas strādājušo, gan rūpniecības interesēm. Tas ir nepieciešams ātri, lai parlaments varētu īstenot demokrātiskās kontrols eh, pilnvars. Viena no problēmām ir skaidrības trūkums par eh, procedūru kā valstu ziņojumi izvērtēs e, šo valstu ekonomiku, kuras nozars tiks analizēts, kas konkrēti veiks šos pētījumus. Viens no svarīgiem faktoriem alternatīvas metodikas e, īstenošanā ir trūkums starp nošķīrumu, trūkums nošķīrumam starp e, valstīm, kurām ir tirgus ekonomika un kurām nav. Mūsuprāt, Priekšlikumā ir daudz precīzāk jānosaka apstākļi, kad ir jāizmanto alternatīvā metodika, lai nodrošinātu skaidrāku un drošāku perspektīvu un lielāku pārliecības radājušiem uzņēmumiem. Tāpat uh, ir runa par pienākuma, e, pierādījums loga uh, e, pārlikšanu. Un ir nepieciešams nodrošināt taisnīgus eh, apstākļus. Mēs nerunājam par protekcionismu, bet gan par vienādiem spēles noteikumiem globālā līmenī. Nav īsti arī skaidrs, vai jaunais priešlikums atbilst PTO saistībām. Eh, mums ir jāgroza šis teksts, un, bet jāpatur prātā, ka PTO konsultācijas ir eh, tikai sākušās šajā jautājumā. Eiropas Savienībai un parlamentam ir rūpīgi jāapsver šie aspekti. Jā, paldies. EKR er, e, grupas vārdā Lonas kungs. So paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī referentam par šo daļrunīgo ievadu. Mēs arī atbalstam šos principus, kas ir komisijas priekšlikumā. Tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība ne tikai respektētu savus starptautiskās saistības, bet arī pati ievērotu starptautisko likumdošanu un ir arī Mums ir jābūt spējīgiem rīkoties saulaicīgi un efektīvi, lai mēs varētu cīnīties pret um, konkurences kropļošo tirgus praksi. Mums ir jādara viss, lai mūsu uzņēmumi varētu konkurēt ar, uz vienādiem spēles noteikumiem. Tas ir noteikti ļoti svarīgi. Un tad par to vērtēšanu, kas mums ir joprojām ir daži jautājumi Eiropas komisijai, kas ir atvērti. Tie ir tādi četri jautājumi, precīzi sakot. Vispirms jautājums par procesu. 12. decembrī mēs teicām, ka um, Ķīni, Ķīnas valdība pieprasīja konsultācijas, uh, lai izveidotu uh, tādu paneli, kurā tiks izskatīta Eiropas Savienības un ASV pretdempingam likumdošana skatīsies, vai tas tiešām saskan ar PTO likumiem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai te būtu izskatīti ne tikai eksistējušie notiekumi, bet arī komisijas priekšlikums. Vai būtu, nebūtu prātīgi no sākuma pagaidīt, kamēr šis tiesas panelis beidz savu darbu, un tad mēs tālāk virzam mūsu priekšlikumu, vai arī es kaut ko nepareizi saprotu, man ļoti interesētu jūsu viedokļi par uh, šo te lietu, un tad mēs skaidrāk saprastu, kādā virzienā tad mēs ejam. Otrs jautājums komisijai. Mēs redzējām jūsu ietekmes izvērtējumu, tur bija rakstīts, ka metodoloģija ļaus arī veikt pasākumus, kas ir līdzīgi, un tad, tad tie būtu arī līdzīga šīs dienas situācijai, un lai pamatotu šo lietu, komisija deva veselu rindu piemēru. Ietekmes izvērtējumā tomēr īsti nav skaidrs, e, kā jūs esat nonākuši pie šiem cipariem. Būtu ļoti interesanti zināt, e, vai jūs vēlto, vēlētos tātad šo informāciju arī plašāk publiskot, lai mēs varētu izpētīt kalkulāciju un saprast, kas ir kas. Trešais jautājums. Jūs arī pieminējāt uh, un referents teica, runājot par to, kā tas sasaistīsies ar citiem svarīgiem tirzniecības partneriem vai komisiju, tiešām varētu apliecināt, ka mēs strādājam kopā ar citiem mūsu tirzniecības partneriem visā pasaulē, lai mums būtu, būtu attiecīgi vienot pieeja attiecībā uz šo termiņu noticēšanu un ka šajā ziņā um, tiek darīts un kas vispār tiek veikts, lai koordinētu uh, Ženēvā Eiropas Savienības e, noteikumus. Un visbeidzot, pēdējais jautājums, kas ir adresēts komisijai, ko komisija domā par šo dublēšanos. Vai šeit ir modernizācijas priekšlikumam un šitam, šim priekšlikumam vai nav zinām pārklāšanās? jo komisija teica, ka abus šos priekšlikumus skatīs vienlaicīgi, jo tad viņi nav saistīti vai nav tik ļoti saistīti. Uh, vai tad ir iespējams virzīt dažādi, dažādos kalendāros un plānojamo šo savus priekšlikumus? Būtu ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Liels paldies liberāļu vārdā. Paldies, eh, liberāļu vārdā Lamsdorfa kungs, kur aizstās Hākas kundze. So... Paldies, eh, laikam Lamsdorfa kungu ir apturējis sniegs. Varbūt kaut kur es gan saprotu, ka zviedru kolēģi absolūti neuzskat šo sniegu par kārtīgu sniegu. Bet eh, atgriezīsimies pie lietas būtības. Mēs tiešām atbalstam Eiropas Savienības priekšlikumu un esam pārliecināti, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama ļoti stabila izniecības aizsardzības instrumenti, ka mēs nedrīkstam iekrist protekcionisma valgos. Eh, mm, un eh, te ir arī ļoti nožēlama šī situācija, kas ir notikusi uh, padomē, jo globālā tirzniecība tiešām prasa mums arī veidot savus ļoti efektīvus tirzniecības aizsardzības instrumentus. E, šo priekšlikumu ļoti svarīgi ir skatīt plašākā tādā kontekstā, ir e, jāstiprina tirzniecība, kas pamatojas uz e, likumiem, noteikumiem, un lai arī ko mēs nedarītu, mums tas viss ir jāsaskaņo ar PTO likumiem. Es arī uzskatu, uh, ka ir svarīgi ne tikai ieklausīties uh, visos, uh, kas um, izsakās uh, skaļi, kas gaida kādus protekcionismu pasākums. Mums, mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir gan eksportētāji, gan importētāji, un visu iesaistīto intereses ir jāievēro. Es ļoti ceru, ka mums būs tāda līdzproti pieeja, un, un mēs um, varēsim arī strādāt. Es arī ceru, ka Lamsdorfs varēs strādāt labi un veiksmīgi ar šiem jautājumiem, un rezultātā mums būs šai, šajā svarīgā dokumentā būs ļoti svarīgs fails. Šolts. Šolts kungs. Danke, Bernd. Paldies, Bernd. Es piekrītu visiem, kuri saka, ka mēs esam. Uh, nonākuši līdz ļoti int intensīvam posmam diskusijās par tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Ir veikti zināmi pasākumi, un Marīčai ir taisnība. Mums uz to visu ir jāraugās plašākā kontekstā. Un arī saistībā ar komisijas priekšlikumu, manuprāt, komisija pamatoti uh, nevēlas iekrist uh, lamatās, uh, ar ko saistās vienspusējs uh, skatījums uz uh, Ķīnas kā tirgus ekonomikas status. Mm, viņi ir izvēlējušies plašāku skatījumu, un tiešām tas ir jāskata saistībā ar to, kā šobrīd uh, produkti tiek ražoti, kādas attiecības ir ar attiecīgiem tirgiem, ar attiecīgajām valstīm. Un no tā tad ir arī uh, jāraugās, kā ir jāpiemēro VTO instrumenti, lai notiktu godīga tirzniecība starp dažādajām valstīm pasaules tirzniecības attiecībās. Un šis jautājums mūs nodarbina, un mēs tiešām esam arī ļoti interesēti konkretizēt uh, parlamenta iesaista šo, šajā diskusijā. Ir jāraugās arī, kā tiek aprēķinātas cenas. Tas ir ļoti būtiski paša jautājuma uzstādījumā. Un tas uh, nozīmē, ka ir jā, jāraugās, kādi faktori tiek ņemti vērā. Uh, cenas noteikšanā tirzniecības attiecībās. Nākotnē ļoti bieži mums vajadzēs uh, ņemt vērā arī transporta izmaksas un tam līdzīgi, un tāpēc ir jāraugās, kā nodrošināt uh, godīgas tirzniecības attiecības starp valstīm. Es domāju, ka tas ir arī jautājums par to, kāpēc uh, pastāv dažādi traktējumi par to, kas ir tirgus ekonomika, jo mums ir dažādi izējas punkti. Daži mm, partneri saka, ka pie viņiem valsts uzņēmumi spēlē būtiskāku lomu, un tas uh, attiecas ne tikai uz Ķīnu, Vietnamu un Krievijas federāciju, bet ir saistīts arī ar to, cik lielā mērā monopoli un lielie uzņēmumi, arī oligarhiskas struktūras uh, attīstības valstīs um, dominē tirgu. Uh, un attiecīgi spēj noteikt eh, noteikumus eh, pasaules, spēj diktēt noteikumus pasaules tirgu. Es domāju, ka no šīs plašākās diskusijas mums neizdosies izvairīties. Un tas ir jāskata kontekstā arī ar komisijas pieminēto ietekmes izvērtējumu. Un šajā diskusijā. Es ceru, ka parlamentam saprātīgos termiņos izdosies vienoties par um, kopēju redzējumu. Un nākas arī konstatēt, ka padome no šādas diskusijas bija vairījusies tieši tāpēc eh, divus gadus pēc Eiropas parlamenta mm, nostājas apstiprināšanas eh, mēs esam šādā situācijā. Un es ceru, ka tagad uh, Ņemot vērā jauno priekšlikumu, notiks uh, visaptvarošas diskusijas starp Eiropas institūcijām. Paldies! Borelī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Šodien ir apritējis viens gads, kopš mēs izskatījām jautājumu par tirgus ekonomikas statusu piešķiršanu Ķīnai. Uh, Mēs Inta komitejā par to runājām, un komisijai bija nepieciešams gandrīz viens gads, lai nāktu klajā ar priekšlikumu būtību, neko nav mainījusies. Un maijā Eiropas parlaments eh, skaidri pauda savu eh, po, poli, pozīciju, un tagad 9. novembris Trumps ir, un tagad ir 11. Decembris eh, iestāšanās protokols ir izbeidzies, un 12. decembrī mm, Ķīna ir sākusi šo mm, pārsūdzības procesu. Mēs eh, strādājam interešu grupā, mēs esam uzsākuši konsultēšanās procesu un mēs saistamies ar ieinteresētiem, bet man interesē šī jautājuma politiskā puse, nevis tehniskā. Vispirms, kas ir iesaistījies šajā lietā? Un mēs, mēs cenšamies būt par kontinentu ar integrāciju, bet īsnībā ir krīze. Un um, Ķīna turpretī ir jau kontinents un grib darboties pati par sevi. Un tad mums ir starptautiskie partneri, ir ASV, un tad mums arī ir jauni punkti par ražošanu, par izniecību, kas ir panākti savienībā starp ASV un Ķīni, Ķīnu. Ķīnu. Šeit šis jautājums no Ķīnas puses ir tīri juridisks, ir jāatzīst tirgus ekonomiku viņiem, viņuprāt. Šeit ir pilnīgi ignorēti kādi sociāli vai makroekonomiski aspekti. Mums ir cits viedoklis, un mēs negribam, lai kāds mums kaut ko uzspiež. Treškārt, mums ir jāskatās uz to, kā notiek lietas. Piemēram, 12. decembrī mēs jau es jau atzīmēju šo eh, faktu, ka iestāšanās protokols bija izbeidzies, un tad um, Ķīna iesūdzēja PTO panelī, ielika sūdzību pret mums un citām dalībvalstīm. Šķiet, ka te ir tāds eh, pilnīgs respekta trūkums. Ir ignorēti vismaz 4 no 5 kritērijiem, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Ķīna parāda savu īsto seju, tā cenšas veidot šo sadursmi starp mums un ASV. Tā ir nekaunība, un mums tāpēc ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie ieroči. Mums ir jābūt drosmīgiem, jāsaprot, kas notiek. Ķīna nav nekāda tirgus ekonomika, mums tas ir skaidri jāsaskata. Pretējā gadījumā mēs kļūstam par līdzinātāju, un mēs eh, tad rosinām tādu nelikumīgu darbību, un mums ir jā, jāsaka, jāvar acis vaļā gan cilvēkiem, gan institūcijām Eiropā. Uh, bet eh, arī parlaments ir vērsies pie komisijas un lūzis, lai komite, komisija ievēro piecus kritērijus, lai šie kritēriji tiktu stingri ievēroti sarunās ar starptautiskajiem partneriem. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka priekšlikums ne, neņem vērā uh, šī procesa efektu, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi un uzņēmēju dzīvi un darbu. Un komisija priekšlikumā eh, eh, neko neraksta par iepriekš minētajiem pieciem kritērijiem, nav arī nekāda ietekmes izvērtējuma, kā tas viss ietekmēs nodarbinātību. Mēs nedrīkstam būt ar ilūzijām. Šī cīņa nebūs viegla, tā būs cīņa, ļoti grūta. Un eh, vispār runājot par Ķīnu, viņi grib, lai visi starptautiski noteikumi tiktu ievērot un tajā pat laikā ignorē šos noteikumus E, piemēram, Ķīnas jūrā notikumi to kārtīgi reiz apliecina. Mums nevajadzētu baidīties no strīda, e, kas ir izskatīts PTO struktūrā. Mums nevajadzētu būt e, tad ietekmētiem. Ķīna investē gan Junker plānā, gan apvārsnī 2020, un ņemot vērā ambiciozo nolīgumu investīciju jomā, mums ir svarīgi izstrādāt ar viņiem kopā. Ir vēl seši runātāji, bet laiks ir ierobežots, tāpēc es katram pat septiņi runātāji, tāpēc es ierosinu, ka katrs drīkst izteikties tikai divas minūtes. Vispirms uh, Fjēlas kungs. Kas būtu iedomājies pirms viena gada, ka šī diskusija turpināsies? Vai tiešām kāds uh, varētu iedomāties šo situāciju, ka visi iet prom un atpaliek uh, tukša zāle, nevienam neinteresē šis Ķīnas tirgus status efekts. Uh, tagad es redzu, ka viss maz kādi, daži kolēģi vairāk ir palikuši, nav izlēmuši doties prom. Vispirms mums ir jāsaprot, ka tirsniecība, kas ir balstīta uz noteikumiem, tam ir nepieciešami draugi. Vairāk nekā jebkad, nemaz nedomājot par to, kas notiek ASV. Uh, Šķiet, ka Trumpa kungs grib arī pildīt savus solījumus. Būtībā tas notiek ļoti reti ar amerikāņu prezidentiem tirsniecības jomā, bet izskatās, ka Trumps pildīs savus solījumus un nu, citā starpā. Uh, Viņš teica, ka viņam nepatīk šī daudzpusējā tirgus sistēma, un viņam ir pilnīgi uzkļaut uz šiem pētējiem noteikumiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi um, izdarīt tā, ka, lai pasaules lielākā ekonomika un labākie pētējo draugi parādītu, ka mēs esam, mēs eksistējam, un jādara viss, lai tirzniecība notiktu saskaņā ar pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Tas ir obligāti jādara, jo mēs gribam, lai valdītu šeit likums. Uh, Un, lai panāktu šo rezultātu, mums ir jāpalasa mūsu rezolūcija, kā šis priekšlikums saskan ar parlamenta prasībām, ko izvirzījām komisijai. Es gribētu piebilst, ka tas ir tiešām pat ļoti žēl un arī mulsinoši, ka mēs esam palaiduši garām īsto termiņu. Īstenībā mēs tagad runājam jau post post e, faktumu. Um, mēs zinājām 15 e, gadu garumā, ka būs tā, šāds termiņš, un šā vai tā mēs palaidām to garām neievērojam. Tas ir tā mūsinoši, bet šeit ir divi tādie ļoti svarīgi vārdi rezolūcijā, viens ir saskaņā ar PTO, un otrs ir um, uzturēt nestandarta um, metodoloģiju attiecībā pret valstīm, kuras mēs neuzskatām par tirgus ekonomikas valstīm. No pirmā skata eh, šķiet, ka šeit ir ievērotie abi šie aspekti, tomēr vajadzētu vēl uzmanīgāk izanalizēt jo īpaši, eh, kā mēs eh, varētu izmantot šīs nestandarta metodoloģijas. Daudz kolēģi teica, ka mm, varbūt vajadzētu pagaidīt eh, pirms rīkoties, bet es gribētu šeit tikai izteikt vienu brīdinājumu. Visi mūsu juridiskie dienesti visās institūcijās ir teikuši, ka šobrīd mēs esam nelegālos ūdeņos, mēs rīkojamies nelikumīgi, un tā kā mēs gribam tomēr būt likumīgi globāli mūs vada likumi, kas darbojas starp institūcijām, un šeit pastāv diezgan liels risks, ka mēs varētu atkal redzēt jaunas lietas, jaunus gadījumus, ko piedāvā komisija, komisijai juridiskais dienests, kas arī uh, Um, zina šīs lietas, un es tomēr gribētu, lai komisija nepiedāvātu neko pret likumu, kas iet, un uh, tad pēc tam atkal um, vajadzēs šīs lietas skatīt Eiropas tiesām, kā tagad, piemēram, PTO. Um, viņi varētu iestiekt uh, lietas tiesā katrā gadījumā, un mēs to negribam, lai tas atkārtotos. Merci, monsieur le président. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu pateikties um, referentam par ļoti garo un ilgstošo skaidrojumu. Un tā tas ir, ka, um, ka ir svarīgi parlamentam paust ļoti spēcīgi um, savu pozīciju par pieciem tirzniecības aizsardzības uh, šiem instrumentiem. Un tas nav tikai tehnisks jautājums, bet arī ļoti konkrēts attiecībā uz tirgus ekonomikas statusu. Uh, un, Šeit ir kopīga tā domāšana, ir priekšlikumi, lai būtu politiska un strateģiska domāšana, ilgtermiņa skatība. Uh, kas būtu izturīga. Un tas ir um, ļoti svarīgi. Trumps arī ir ķēries pie darbiem, un tas tikai palielina šo problēmu. Te um, atkal tiek stiprināts um, protekcionisms, bet uh, jāsaka, ka Obama arī nebija īpaši mm, brīvās tirzniecības adepts, un šeit arī Ķīnas iesaist, uh, Ķīnas prezidents. Uh, teica, ka vajadzētu atvērt šo tirzniecību tāpat laikā attiecībā pret Ķīnu. Viņš lieto ļoti spēcīgas protekcionisma pasākumus. Eh, tad, raugoties to visu, Eiropa ir naiva. Un mums vajadzētu rīkoties, jādara tas kolektīvi, un šeit eh, pastāv tāds risks, ka Eiropas jau neaizstāv pietiekami spēcīgi. Un eh, arī par komisiju, komisija ļoti tehniska tehniski par tehniskām lietām, bet mums nevajadzētu tomēr visur vainot komisiju, jo galvenā problēma nāk no padomas. Padomē ir ļoti daudz valstis, um, kas grib, lai antidempinga instrumenti tiktu uzlaboti. Un, piemēram, uh, Eh, apvienotā karaliste eh, vispār nerūpējas. Viņam pilnīgi vienalga par šiem priekšlikumiem. Viņi ir lēmuši atstāt Eiropas Savienību. Tātad te ir politisks jautājums, ne tikai tehnisks. Un tas ir jautājums arī par pierādījumu nāstu. Um, šeit eh, atkal šī procedūra, šī sūdzības iesniegšana, tā ir ārkārtīgi kompleksa situ, situācija. Te, uh, tad eh, sanāk, ka jānāk, visiem uzņēmumiem, lieliem maziem ir jāsniedz dažādi pierādījumi, kas tiešām saka, jā, šeit ir dempings un šeit ir darbs eh, komisijai, kā precīzi un pareizi virsīt darbu ar šīm sūdzībām, kādas rīcības, kādi rīki ir komisijas jomā. Šeit gal, galā ir arī konkrēti kritēriji, kas pamato šo kropļojošo rīcību. Un visbeidzot, mēs te tiešām šeit šīs ekonomikas šķīrojam. Uh, tirgus netirgus, bet uh, mēs uh, nedrīkstam pieļaut nekādu tādu vājību attiecībā uz MVU. Un es ļoti ceru, ka mēs mobilizēsim spēkus pie šī jautājuma strādājot, un arī strādāsim šajā parlamentā īpaši cītīgi sārneses kundze. Merci, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs lietas vienkārši un ātri. Vispirms Mums ir nepieciešams aizsargāt Eiropas intereses, un tāpēc uh, mums ir jācīnās arī par um, tirsniecības interesēm, um, jābūt stiprākiem, nevis vājākiem. Šeit um, mums ir komisijas dokuments, kas drīzāk vāji, nevis stiprina, jo šeit ir pierādījuma nastas apvēršana ir mm, slikta, un maziem vidiem uzņēmumiem būs grūtāk un sarežģītāk tagad sniegt šo pierādījumu nastu. Un Un arī jautājums eh, par politisko pusi. Tieši Morel kungs runāja to pašu, ko gribu teikt. Mums ir šis politiskais. Mēs saprotam, kāpēc komisija strādā, bet tad ir arī valstu un vadību vadītāji, kas spriež ne tikai stiprināt šos instrumentus, bet arī lemj, ka vajadzētu tiešām izvairīties no tiešas konf konfrontēšanās ar Ķīnu. Un e, viņi, viņi saka, ka viņi neapstiprinās šo tirgus ekonomiskas statusu un tālāk neko nedaru. Īsnībā nav patiesa um, dialoga, nav rādīts, kas tagad būtu jādara, um, eh, un dialogs ar Ķīnu netiek veikts pareizi, acīm redzot, Ķīna nesaprot pareizi šo jautājumu, un mums eh, sanāk, ka mēs liekam pie malas eh, šos jautājumus par tirgus ekonomiku. Uh, diskusijas nav, un tā ir politika, un tā nav laba ziņa ne Eiropai, ne Eiropiešiem, un īsnībā mēs nonākam pilnīgi pie pretējā tam, ko mūsu parlaments savā rezolūcijā ir paudis. Dažkārt eh, mēs meklējam kaut kādu viedokļu saskaņu, bet nevienmēr mums izdodas nonākt pie kopsaucē. Valīza. Liels paldies, eh, Valences kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mm Ķīnas uh, nozīmība ir vairāk nekā tikai sim simboliska, jo vairāk nekā puse pret dempinga lietu, kas ir izmeklētas, nāk no Ķīnas. Bet galvenais jautājums šajā diskusijā ir nevis tas, vai Ķīnai ir jāpiestir tirgus ekonomikas status. Mēs zinām, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. Galvenā problēma ir tāda, kā nodrošināt, ka TDI joprojām būs efektīvi, lai nodrošinātu ievērojams tirgus kropļojumus un lai to nodrošinātu pienācīgi. Mm, mēs zinām, ka mūsu rūpniecība cietīs, tiks likvidētas daudzas darba vietas, um, slēgtas rūpnīcas. Tāpēc ir nepieciešami uzlabojumi, bet principā es šo priekšlikumu varu atbalstīt. Tomēr vienu īsu lietu es gribēju pieminēt. Es ļoti priecājos, ka padome visbeidzot ir panākusi vienošanos par TDI un uh, pagājušā gada beigās ir arī apstiprinājusi vispārējo pieeju, bet mums nevajadzētu steigties Mums uh, vajadzētu tam atvēlēt nepieciešamo laiku. Jā, to vajadzēja izdarīt jau 15 gadus iepriekš, bet tagad varbūt uh, atvēlēsim tam pienācīgi daudz laika un izdarīsim to kārtīgi. Mums pie tā vajadzēs atgriezties. Un vajadzēs atgriezties arī pie parlamenta leģislatīvās rezolūcijas, kas tika pieņemta pirms trim gadiem. Un tad, kad mēs būsim to izdarījuši, mēs varēsim atrast uh, kompromisu ar padomi, kura strādā laika spiediena apstākļos. Mm, komisijas priekšlikums nav tik ambiciozs, kā man to vēl gribētos, bet es domāju, ka tieši mūsu parlamenta loma ir atrast pareizo līdzsvaru šajā priekšlikumā. Nevajadzētu iekrist uh, slazdos, ko rāda laika trūkums, jo jaunie aprēķini dempinga noteikšanai ir jādara um, pienācīgi un ir jāatrod uh, pareizais līdzsvars no tirzniecības instrumentos, tirzniecības aizsardzības instrumentos, kas būs spēkā daudzus gadu desmitus un tāpēc uh, steiga te ir pilnīgā nevietā. Mārtiņa kungs priekšsādātāji. Manuprāt, tas ir līdzsvarots, inovatīvs priekšlikums, kas mēģina atrisināt ļoti būtisku politisku, ekonomisku un tehnisku problēmu. Kolēģi jau pareizi teica, ka tas norāda protekcionisma ideju, bet ļauj mums arī aizsargāties pret negodīgu konkurenci. Es gribēju tikai pievērsties divām lietām, ko pieminēja citi kolēģi. Ir nepieciešams nodrošināt, lai uh, šie risinājumi būtu savietojami ar VT, PTO normām. Pirmkārt, par apgriezto pierādījumu nastu. Vai mēs tiešām varam saskaņā ar PTO noteikumiem likt Ķīnai pierādīt, ka nav konkurences kropļojumu? Tas mazina šī priekšlikuma lomu, ja mēs nevaram prasīt apvērsto pierādījumu slogu. Un uh, otrkārt par izmaksu pieskaņošanas metodi, kur izmanto komisija. To pieaugošā mērā apstrīd ne tikai Ķīna, bet arī citas PTO dalību valstis. Daudzas valstis uzskata, ka mūsu aprēķini nav leģitīmi. Piemēram, Argentīna to pašu izmanto attiecībā uz uh, biodīzeli. Krievija saistībā ar amoniju nitrātu. Šīs lietas tiek skatītas PTO, bet uh, situācija tur nav spīdoša, un ja komisija nevar aizstāvēt šo izmaksu salīdzināšanas metodi, tad principā izgāžas viss priekšlikums. Un meklējot risinājumu šajā priekšlikumā, mums ir jāgarantē, ka mēs neradīsim paši sev lielākas problēmas nākotnē. Lielas paldies! Man arī ir um, daži tehniski jautājumi, ņemot vērā to, ka Morēla kungs izteicās par politiskiem jautājumiem. Pirmkārt, par Ķīnas sūdzību saistībā ar uh, to, kas ir iesniegta PTO. Vai ir arī citas uh, sūdzības uh, par um, tirgus ekonomikas statusu. Komisija saka, ka tā ir valsts, uz valstīm attiecībā neitrāla pieeja, kaut arī mēs te runājam vairāk par Ķīnu. Mēs uh, vēlamies uh, neutralizēt šo pieeju attiecinot uz visām valstīm, runājot par ievērojumiem tirgus traucējumiem. Ko tieši nozīmē šie ievērojamie traucējumi? jo daudzas valstis var, piemēram, celt prasības saistībā ar kropļojumiem enerģijas tirgu un tam līdzīgi. Un vai tas viss atbilst PTO noteikumiem. Es piekrītu Manuēlam par apgriezto pierādījumu nāstu. Šobrīd uh, mēs to neatiecām uz Eiropas uzņēmiem, un parlamentam ir jāpieņem arī, iespē, arī nostāja attiecībā uz mazākā tiesībām. Un, un tas nozīmē, ka vienmēr būs uh, iespēja neutralizēt uh, tirzniecības aizsardzības instrumentus. Un, ja tā valsts, uh, kura rada krupļojumus, maksās, un tāpēc es. Uh, gribētu dzirdēt, eh, kāpēc komisija nav ņēmusi vērā parlamenta priekšlikumus par mazākā tiesībām. Paldies! Karolīna tālāk. Liels paldies! Es gribēju paslavēt komisijas centienus. Mums ir svarīgas darba vietas Eiropā, godīga tirzniecības politika, bet man ir arī pāris šaubu punktu. Jau jēdziens ievērojami tirgus kropļojumi ir eh, skaidra definīcija, bet um, rodas jautājumi, kā tad šī metode var tikt izmantota un vai tirgus kropļojumi notiek arī tad, ja netiek ievērotas um, darba tiesību normas un uh, starptautisko organizāciju standarti. Arī tas ir jāņem vērā. Dēvids uh, jau te pieminēja iesniegtās prasības. Komisija teica, ka tās uh, tā pārņems. Bet rodas jautājums, vai jūsu rīcībā ir nepieciešamie resursi. Manuprāt, būs ļoti grūti parādīt caurskatāmību subsīdiju jomā, nošķirt privāto no valsts atbalsta. Un te ir arī ļoti jādomā, kā precīzi to var izdarīt. Holmajer kungs. Obermajer kungs, jā, priekšsādātāji. Jā, diemžēl mēs pēc ilgas padomes gulēšanas piedzīvojam to, ka komisija mēģina glābt situāciju. Jautājums ir par Eiropas rūpniecības un darba vietu glābšanu. Un mm, šajā vienādojumā ir jāņem vērā gan PTO noteikumi, gan arī atsevišķi piedāvājumu, kas balstās uz jauno pieeju, un es neredzu, ka komisija te būtu bijusi īpaši centīga. Manuprāt, vienisprātis mēs esam par to, ka ir nepieciešams caurskata, caurskatāmība, kurš ko attiecīgajās valstīs atbalsta subsidē. Mēs visi zinām, ka Ķīna nav tirgus ekonomika, bet eh, to vajadzētu arī skaidri definēt, jo mums nav mm, metodes, kā to nepārprotami pierādīt Un tāpēc ir nepieciešami skaidri kritēriji, lai noteiktu, kas uh, rada šos kropļojumus, algas, darba apstākļi, vides standarti, plānveida ekonomikas iejaukšanās un arī transporta ķēde un uh, loģistika. Proti visi faktori, kas ir iesaistīti cenas veidošanā. Es domāju, ka tas būtu grūti izdarāms, bet um, sākums uh, jau ir, un te Eiropas parlamentam ir jāpieliek lielākas pūles. Paldies, priekšsādātāji. Es patiešām gribēju piekrist tam, ko teica mans kolēģis uh, Emanuels Morēls un arī Mārija. Es domāju, ka komisijas uh, darbam pašlaik mums ir jā, jāpieiet ar nelielām šaubām. Uh, jo nav precīzu definīciju smagiem tirgus kropļojumiem, metodoloģijai un visā, kas attiecās uz uh, pierādījumu nastu. Ja es pareizi sapratu, tad uh, tur būs nepieciešams uh, nodrošināt skaidrus kritērijus. Un kā gan MVU varēs pierādīt, ka ir kropļojumi? Uh, Vai, piemēram, tas būs Ķīnas ziņā pierādīt, ka ir nopietni kropļojumi? Jā, protams, šī pierādījuma nasta būs uh, uzņēmumu rīcībā, bet uh, kopumā uz to raugoties to varētu arī apvērst, lai Ķīna tad būtu spiest pierādīt, ka nav šādu kropļojumu un ir nepieciešama ļoti uh, tehniski precīza grāmatvedības sistēma, kas aptvērtu daudzas uh, nozares un uh, arī ietvērtu kritērijas, kas iepriekš netika ņemti vērā, piemēram, uh, algas. Mēs pirmo reizi runājam par algām, bet šo algu jautājumu ir iespējams ietvert kropļojumu definīcijā, un sociālais dempings jau būtu viens no pirmajiem posmiem, pirmajiem soļiem. Uh, uz priekšu. Es gribēju teikt divas lietas. Es esmu ārkārtīgi noskaities par padomis pozīciju. Par spīti Junkara kunga priekšlikumiem, par spīti parlamenta priekšlikumam, manuprāt, padome šeit ir bijusi ne negatīvi noskanota. Mēs te runājam par kaut kādām gāzes rūpnīcām, par um, par to, ka piekdienas vakarā viņi ar 80% vairākumu vienojās par kaut ko, kam mēs nevaram piekrist metodoloģijas jomā. Un man šeit ir divi punkti, kas ir ārkārtīgi būtiskā kritērija. Mm, lai šī stratēģija būtu efektīva, komisija ir jābūt gan cilvēku resursiem, gan finanšu resursiem. Un tā kā mēs uh, rūpīgi strādājam pie budžeta, tad eh, varbūt eh, šos resursus ir iespējams iegūt, atņemot tos TTIP komandai, jo, manuprāt, TTIP līgums ir miris, bet tas ir jādara, un mums ir jāpiemēro arī mazākā tiesības, un tā ir padomes atbildība, lai tā skaidri apzinātos, ka viena no problēmām šajā Ķīnas jautājumā ir mazāko tiesības mazākā tiesību īstenošana. Lūk, varbūt šāda metodoloģija mums palīdzētu atristināt šo problēmu un ļautu nodrošināt uh, inteliģentu pro, mm, protekcionismu pretēji Trumpa kungam, kurš um, to dara neprātīgi. Liels paldies! Tagad vārds uh, um, Rubinačī kungam. Liels paldies priekšsādātāji! Paldies visiem par komentāriem. Komisija šo priekšlikumu apstiprināja pēc ļoti rūpīga padziļināta dažādu politikas iespēju un iespējamo sāku izvērtēšanas, ņemot vērā publiskā konsultāciju rezultātus un arī ekonomiskos pētījumus, ko ir izstrādājuši vadošie Eiropas akadēmiķi. Mums ir jācīnās pret uh, cenu dempinga pamata uh, cēloņiem. Uh, nosakot uh, konkrētu metodoloģiju, aprēķinot uh, tirgus uh, traucējumus, uh, ko rāda valstu iejaukšanās ekonomikā eksporta valstīs. Šī metodoloģija ļautu koriģēt situāciju ar valsts atbalstu un tādējādi mākslīgi zemām cenām, un tas mums ļautu arī ņemt vērā dempinga pilno ietekmi. Uh, Jūs zināt, ka nav skaidrs metodoloģijas, un jūs zināt, ka puse no sūdzībām nevainagojas ne ar kādiem pasākumiem, bet mēs esam veikuši, balstoties mūsu 30 gadu instrumentu piemērošanas pieredzē, balstītas uh, modulācijas, un, manuprāt, tad, ja mēs pilnībā īstenotu tirzniecības aizsardzības instrumentus, tas stiprināt sistēmu. Šis priekšlikums uh, mērķē uz subsīdiju sistēmas uh, likvidēšanu, jo izmeklēšana gaitā ir atklāšās necaurskatāmas subsīdijas, un kas attiecās uz pierādījumu slogu, tad, ja pierādījumu slogā ir izmaiņas, tad tas nozīmētu, ka komisija varētu likvidēt šī brīža situāciju, kas balstās uz legālo prezumciju. Uh, un nonākt pie situācijas, kur komisija ir jākonstatē fakti. Un tas uh, neko nemainītu atsevišķiem Eiropas uzņēmumiem. Mēs pilnībā ņemam vērā Eiropas parlamenta rezolūciju panāk uh, līdzsvaru starp tirzniecības attiecību uzturēšanu ar Ķīnu un PTO normu ievērošanu, saglabājot savstarp tirzniecības aizsardzības instrumentus. Tas ņem vērā arī mūsu attiecības ar citām PTO valstīm, it īpaši ASV. Un tādējādi šis uh, priekšlikums ES likumdošana pieturina šobrīd spēkā esošajai ASV likumdošanai, jo nav nekāds noslēpums, ka šobrīd mūsu tiesību akti ļoti atšķiras no ASV likumiem, un tas ir ārkārtīgi būtiski no daudzu PTO valstu viedokļa, kas izmanto antidempinga pasākumus. Mēs uh, uzskatām, ka tirgus um, kropļojumus balstoties uz virkni elementu ir iespējams traktēt ļoti plaši. Uh, Un jūs pieminējāt um, šeit uh, biodīzeli, kur šādi pierādījumi jau tika izmantot. Mēs um, uzskatām, ka nav pat būtiski, vai valsts ir tirgus ekonomikā vai nav. Ir svarīgi, lai cenu veidošana valsts iekšienē neatšķirtos no eksporta cenām, jo tās balstās uz valsts atbalstu. Un es vēlreiz gribēju atgādināt, ka komisija ļoti skaidri ir teikusi, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. PTO notiek intensīvas konsultāciju process. Ķīna ir pieprasījusi konsultācijas ar mums par šobrīd spēkā esošo likumdošanu. Tā ir pieprasījusi konsultācijas arī ar ASV par tās likumdošanu. Uh, un ir dzirdēti jaunam, ka Ķīna varētu pieprasīt arī iespēju apspriest šo priekšlikumu, bet kamēr šis eh, priekšlikums nav ieguvis eh, juridiski saistošas formas, nav tādas eh, iespējas. Es nezinu, kā PTO varētu mm, spiest mūs konsultēties par tiesību aktiem, kas vēl nav pieņemti. Un runājot par reorganizāciju, nekas Eh, modernizācija nekas, kas ir iekļauts eh, tirzniecības aizsardzības instrumentu reformēšanas priekšlikumā, nav iekļauts šeit un otrādi. Un šie divi priekšlikumi būtībā mēģina grozīt um, tos pašus ašos, aš, esošos instrumentus, bet tās ir divas atsevišķas lietas. Mazākā tiesību jautājums tiek skatīts tirzniecības aizsardzības instrumentu reformas priekšlikumā. Uh, Komisija pie tā ir strādājusi ļoti ilgi, un parlamentam un padomē tagad ir jāraugās, kā virzīt šo priekšlikumu uz priekšu. Jā, es esmu pārsteigts, ka pēc divi ar pus gadiem mēs beidzot saņemam padomes uh, mandātu, bet varbūt mēs varēsim piespiedīt, piespiest viņus modernizēt tirzniecības aizsardzības instrumentus. Sīkūkungs, varbūt došu vārdu jums noslēdzošajām piezīmēm. Jā, paldies priekšsādātājiem. Kolēģi sacītais man šķita ļoti būtisks. Viņi pieminēja daudz dažādu aspektu, kas, manuprāt, varēs papildināt, palīdzēt papildināt uh, manu tekstu un nodrošināt labāku analīzi. Arī komisijas sacītais bija ļoti interesants, un es teiktu, ka m, mm, tiešām vēl būs iespēja ņemt vērā dažādas bāžas saistībā ar mūsu paredzētajiem un iecerētajiem soļiem, ņemot vērā visu mehānismu, kā tas darbojas. Un, protams, uh, Tas vēl būs uh, sīkāk jāpapēta. lai nodrošinātu to, ka mēs aizsargājam Eiropas rūpniecību, godīgi konkurenci ar citām tautsemniecībām un PTO noteikumu ievērošanu. Vienlaikus ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības sistēma un to, cik uh, svarīgi Eiropas Savienībai ir uh, zināt, uh, ka tā var aizsargāt darba vietas un MVU. Es uh, apspriedīšu to ar ēnu komisāriem, ēnu referentiem un ceru arī uz labiem kontaktiem ar komisiju. Jā, liels paldies, tad es uh, ceru, ka uh, ziņojuma projekts no Sikū kunga būs gatavs marta beigās. Tagad pārējiem pie 22. punkta. Tas ir saistīts ar CETA, jo līgumā ar Kanādu mēs vienojāmies, ka tiesas jautājums ir ne tikai divpusējs mērķis, bet uh, arī saistīts ar mērķi izveidot uh, daudzpusēju starptautisko tiesu. Un es esmu pārliecināts, ka Kanāda un uh, ES, tātad abi partneri, to uztver nopietni. Un tas nav ierakstīts tikai kā vēlme mūsu līgumā. Un es ceru, ka abas puses uh, turpinās uh, strādāt pie šī projekta. Es biju klāt, kad šis projekts uh, tika prezentēts UNCTAD konferencē Nairobi. Tas bija pagājušā gada jūlijā. Un uh, ir uzsāktas arī produktīvas Eiropas Savienības un Kanādas diskusijas. Ženēvā 12. decembrī uh, notika nu, eksperta sanāksme par šo jautājumu, un arī tagad Davosā ir notikušas vairākas sarunas par šo jautājumu. Un tāpēc es ceru, ka sabiedriskajās konsultācijās, kuras eh, tika uzsāktas decembrī, kurās var piedalīties visi, varēs tikt panākt vienošanās eh, par starptautiskas uh, daudzpusējas eh, ieguldījuma tiesas eh, izveidi, un ka varbūt februārī šī koncepcija būs izstrādāta, un ka mēs varēsim par to ar partneriem vienoties. Es pieņēmu, ka būs uh, iespēja satuvināt partneru kritiskās masas, jeb vairākumu viedokli un nonākt pie veiksmīga atrisinājuma. Es uh, došu vārdu Kolinam Braunam, kurš pārstāv komisiju, mums ir ļoti labi zināms eksperts, un es došu viņam vārdu, lai viņš varētu pastāstīt par jaunākajiem notikumiem šajā mm, jomā. Um, Paldies, Lanskungs, un labrīt, godāti deputāti. Man prieks par šo iespēju informēt komiteju par mūsu paveikto darbu pie daudzpusējās ieguldījuma tiesas izveidas. Vēlos sadalīt savus komentārus trīs daļās. Pirmkārt, daži vārdi par ievadu un šī projekta izcelsmi un pie kādām idejām mēs strādājam. Tad otrā daļā ziņošu par diskusijām ar trešām valstīm, kuras jūs jau minējāt, Langskungs, savā ievadā. Un treškārt, daži īsi komentāri par iekšējo darbu šajā jautājumā. Tad pirmkārt, ievada informācija. Ideja par daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveidi pirmo reizi tika pieminēta komisijas koncepcijas dokumentā par TTIP 2015. gada maijā. Tas bija saistīts ar izmaiņām, kuras bija paredzētas investīciju strīdu risināšanas mehānismu kontekstā. Pēc tam oficiālajā TTIP dokumentu projektā mēs paredzējām konkrēts klauzulas, kas e, paredzēja pārēju no divpusējas uz daudzpusēju tiesu sistēmu. Un šāds formulējums tika iekļauts arī TTIP e, dokumentu projektā. Tagad tas pārņemts arī CETA dokumentā, Vietnamas tekstā, visos sarunu tekstos, kurus uh, Eiropas Savienībai prezentējusi dažādiem partneriem. Izstrādājušo ideju mēs īstenojam minētos elementus, kas ir iekļauts Eiropas Savienības sarunu tekstos. Pamat ideja, pie kuras mēs strādājam, ir šāda. Ideja ir izveidot pirmās instances tiesu ar pārsūdzības jeb apelācijas funkciju. Mēs paredzētu, ka ieceltie tiesneši strādās pilnu slodzi, pastāvīgu darbu, viņiem būtu pilnvar termiņš un viņi neveiktu citas aktivitātes. Mēs paredzam sistēmu, kas nozīmētu efektīvu lēmumu īstenošanu salīdzinot ar līdzinējo sistēmu. Tāpat ir paredzēta tāda tiesa, uh, kas nodrošina augstus eh, caurskatāmības eh, līmeņus. Un mēs šobrīd strādājam pie tā, kā nodrošināt, lai jaunatīstības valstis un mazāk attīstītas valstis varētu efektīvi izmantot šo sistēmu. Viena no idejām, kas šajā kontekstā ir parādījusies, ir konsultatīva centra izveide kas varētu palīdzēt eh, šādām valstīm tiesvedības procesā. Ta, tāpat mēs esam paredzējuši ambiciozu piemērošanas jomu, instruments, eh, kas tiek skatīts, būtu potenciāli piemērojams visiem 3200 esošiem līgumiem investīciju jomā, un, protams, būtu piemērojams arī līdzīgiem līgumiem nākotnē. Ir svarīgi atcerēties, ka daudzpusējā ieguldījuma tiesa neveidotu pamatu investoru strīdiem ar valsti. Tā vietā tiktu reformēts strīdu izšķiršanas mehānisms. Mēs pārietu no ad hoc tiesvedības, kā tas ir šobrīd paredzēts šiem vairāk kā 3000 līgumos, uz pastāvīgu šķīrēja tiesu. Tā ir tā ideja, pie kuras mēs strādājam. Protams, ka tur vēl ir jāstrādā tālāk, jātīsta eh, šī ideja un jādiskutē par šo jautājumu ar parlamentu. Pārēj pie otrās daļas. Mēs esam kopš vasaras, pagājušā gada vasaras sākuši strādāt pie vairākām iniciatīvām, eh, lai attīstīt šo ideju tālāk un apspriest to ar trešām valstīm. Mums ir bijušas sākotnēji rakstura diskusijas. Mēs piedalījāmies Pasaules investīciju fórumā, kas eh, Nairobi eh, ir Anktad organizēta, tā ir ANO konference. Un eh, tāpat arī OECD sanāksmē pagājušā gada oktobrī prezentējām šo ideju. Vissvarīgākais atsevišķies pasākums bija eksperta līmeņa tikšanās Ženēvā eh, pagājušā gada decembrī, kur aptuveni 160 e, eh, dalībnieku bija, pārstāvot 60 dažādas valstis un starptautiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā. Šīs diskusijas notika bez jebkādiem ierobežojumiem, mēs vēlējāmies plašas diskusijas, bet bija arī skaidrs e, pēc šīm diskusijām, ka ideja daudzus interesē, kaut arī ir jāveic ļoti apjomīgs tehniskais darbs. Un pagājušā piekdienā komisāre Malmstrēma un Kanādas ministrs Šampēns organizēja brokastu sanāksmi ar klātesošiem ministriem Davosā 29 valstis bija pārstāvētas, lielākā daļa ministra līmenī šajā brokas sanāksmē, un bija ļoti plašas diskusijas tieši par šo projektu. Lielākā daļa valstu, kuras bija pārstāvētas, pauda ieinteresētību šajā idejā un pauda arī vēlmi piedalīties turpmākās diskusijās par šo jautājumu. Šobrīd mēs apsveram, kādi varētu būt nākamie soļi. Visdrīzāk tuvākie soļi būs nākamā tehniskā sanāksme, līdzīgi kā Ženēvā tā bija decembrī. Varbūt šoreiz tā būtu garāka, kas ļautu mums detalizētāk pievērsties dažādiem jautājumiem. Un tāpat arī turpināsim meklēt iespējas komisijai eh, diskutēt par šo jautājumu ministru līmenī. Un tā nonāku pie trešās daļas - iekšējais darbs, ko komisija veids. Kā jau Lanskungs minēja, šobrīd e, tiek gatavots ietekmes novērtējums par šo projektu. Darbs pie tā tika uzsākts 1. augustā, kā daļa no šī ietekmes novērtējuma komisija ir uzsākusi publiskās konsultācijas, tātad sabiedrisko apspriešanu, kas eh, tika sākta decembra vidū un turpināsies līdz 15. martam. Komisijas mērķis ir pabeigt ietekmes novērtējumu ziņojumu līdz vasaras pārtraukumam, tātad prezentēsim to jūlijā. Un komisija tad eh, tālāk virzītos uz ieteikumu izteikšanu par sarunu sākšanu un sarunu vešanas norādījumiem līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumā, tātad 2018. gada sākumam. Protams, tas nozīmētu, ka mums būtu jālūdz padome apstiprināt šo pilnvarojumu un e, direktīvas. Tas ļautu mums oficiāli uzsākt sarunas, tātad pāriet no šī brīža izpētes stadijas uz oficiālām sarunām. Ir ļoti grūti prognozēt fórumu, formātu un laiku, kas būtu nepieciešams šādām sarunām. Uh, it īpaši formāts un fóruma jautājums ir tas, ko mēs apspriežam šobrīd ar dažādām iesaistītajām starptautiskajām organizācijām un tām valstīm, kas potenciāli varētu būt ieinteresētas līdzdarboties. Līdz ar to mums jāskatās, kā tālāk attīstīsies šis projekts. Tikmēr komisija strādā pie um, tālākām idejām par to, kā tiesa darbosies, kāda būs procedūra tiesnešu iecelšanai, kas skatīs e, e, juridiskos aspektus, tā skaitā īstenošanas e, jautājums. Tātad gatavojam daudz detalizētākus dokumentus diskusijai, kuri ir paredzēti, lai apspriestos ar citām ēs iestādēm, tā skaitā padomi un, protams, Eiropas parlamentu. Un mēs labprāt turpināsim dialogu ar Eiropas parlamentu, lai turpinātu jūs informēt par šīm uh, vairāk tehniskām idejām un labprāt uzklausīsim jūsu komentārus. Paldies! Paldies, Kolin! Vairāki de deputāti vēlas izteikties. Es aicinātu pieturēties pie divām minūtēm savos izteikumos, lai iekļautos uh, laikā. Rodrīgas skundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas direktoram par šo prezentāciju. Es uzskatu, ka ir ļoti nepieciešama šāda daudzpusēja tiesa. Tas šķiet tikai loģiski, ka strīdi starp investoriem un valsti – tiktu risināti kaut kur citur, neatkarīgi no tā, kas ir investors un kura valsts ir iesaistīta, ir jābūt vienotiem spēles noteikumiem. Tomēr ņemot to vērā, man ir arī jautājumi. Pirmkārt, specializēta organizācija un profesionāla organizācija, tāpat arī juristu un labētāju vidū ir uh, tāda sajūta, ka varbūt nevajag nemaz šādu tiesu, ka var izmantot nacionālās tiesas, nemaz nevajag pat tādu īpašu paralēlo tiesu sistēmu. Tādēļ es vēlētos noskaidrot, kādi argumenti ir komisijai, lai varētu mazināt šīs bažas. Kāda ir komisijas pretargumenta šiem uzskatiem? Otrakārt, nākamā ministra līmeņa konference PTO ietvaros šogad būs Argentīnā. Es vēlos uzzināt, vai jūs izmantosiet šo iespēju, lai censtos virzīt uz priekšu šo jautājumu um, pār daudzpusējās ieguldījumu tiesas izveidi. Un kādas ir galvenās prioritātes tām valstīm, kas varētu palīdzēt pietiekami ātri šādu tiesu izveidot. Un vēl viens jautājums. Sabiedriskajā apspriešanā, kas tika uzsākta, es, es tur piedalījos, centos aktivizēt NVO un eh, organizācijas dažādas iesaistīties, tā skaitā uzņēmējus, lai tie izteiktu savus komentārus debatēs. Man tas likās ļoti svarīgi. Bet viņiem bija tas pats jautājums arī man uzdodams. Uh, ja būs ar skaidru jautājumu, ja būs šis e, jautājums no konkrētas puses, no konkrēta uzņēmēja vai no starptautiskas organizācijas, vai pret tiem būs vienota e, attieksme. Nākamā runātāja Minērs Kundze. Tātad šāda ieguldījuma tiesa rada daudz jautājums, un tas ir arī jāapspriež kāds būs e, tiesiskais pamats. Un e, attiecībā uz pierādījumu slogu es saprotu, ka ir vesela virkne problēmu, un Vācijas tiesa arī jau par to ir lēmusi. Kāda ir jums motivācija turpināt eh, censties ieviest šādu šķirēties sistēmu, jo gal galā tas ir nacionālās eh, piekritības jautājums, un kā jūs plānojat atrisināt šo pretrunu? Šeit ir skartas pilsoņu tiesības, administratīvās tiesības Un kā jūs plānojat risināt šo problēmu? Nav nekāda arī finanšu atbildība šeit eh, paredzēta. Vai jūs eh, pārbaudīsiet eh, arī, kurās sabiedrības daļās ir atbalsts vispār šai idejai? Tāpat ir jārunā par Eiropas Savienības tiesas piekritību, vai jūs plānojat prasīt eh, viņu atzinumu, jūs runājat par taisnīgumu, bet ir arī tādi vārdi kā nepieciešamība ISDS e kontekstā, un tas varētu arī mazināt tiesības eh, eh, pieņemt likumdošanu. Jūs runājat par to, kas tiek sagaidīts un um, atverat iespējas apelācijai, uh, kā tās tiks skatīts. Paldies, Karolīna! Jā, es vēlētos uh, prasīt, kā tas izskatās, ja iepriekšējos uh, līgumos ir paredzēta vecā ISDS sistēma, kas notiks? Vai šie līgumi tiks pārstrādāti, grozīti, aizstājot uh, paredzēto mehānismu ar jauno daudzpusēju tiesu? Uh, Tas būtu tāds eh, steidzam risinājums jautājums, kā tas ir paredzēts. Paldies, Marija Arēna. Merci. Um, pense... Paldies. Es domāju, ka ISDS eh, sistēma tika ļoti smagi kritizēta, un tas ir eh, tas sāpīgākais punkts notikušajās diskusijās. Un, ja Eiropa ir jāvirzās uz kaut, kaut ko tādu, kas ir sliktāks nekā esošā sistēma, tas būtu ļoti žēl. Tāpēc es vēlētos, lai komisija uh, Mm, paveiktajā darbā vienmēr atsauktos uz eh, daudzpusējo sistēmu un eh, pabeigt šo darbu. Vēl viena lieta. Jūs teicāt, ka jūs esat uzņēmušies saistības eh, radīt konkrētu mehānismu, kas šobrīd nepastāv, un um, jūs esat uzņēmušies arī saistības prasīt atzinumu Eiropas Savienības tiesai. Mm, jūs to prasījāt par ISDS, bet tā, to mēs arī nesaņēmām. Uh, Un tāpēc eh, varbūt es gribēju jautāt, vai komisija uzņemas eh, saistības eh, veikt šādu leģitīmu pārbaudi, ja mēs strādājam pie attiecīga mehānismu. Vēl viens punkts, kas tika īpaši kritizēts investīcija aizsardzības mehānismā, ir tas, ka investori var celt prasības tiesā pret valsti. Jā, mēs saprotam, ka valstī ir jāgarantē investī, investoru tiesības, bet uh, mēs uzņemamies saistības, kas uh, ir saistītas ar attiecīgajiem ieguldījumiem, un tāpēc jūs vai jūs varat iedomāties, ka valsts vai kāda trešā puse, vai nu tā būtu arotbiedrība vai kāds cits, arī varētu vērsties šajā starptautiskajā tiesā, lai vērstos pret investoru, kurš neievēro uh, tirzniecisko līgumu mm, noteiktās normas. Paldies! Šolts kungs, jā, paldies. Es arī vēlētos uzdot vairākus jautājumus, jo uzskatu, ka ja mēs paliekam pie šīs daudzpusējās sistēmas, tad ir jāatrisina jautājums, ko mēs darām ar investīciju strīdiem. Atceros šos problēmu apsvērums attiecībā uz MIA, eh, kas eh, pēc garām diskusijām izgāzās, un tad jautājums ir tas pats kādā veidā starptautiska tiesa, tiesu sistēma varētu izskatīties, lai pēc tam da daudzpusējā veidā noteiktu regulējumu, kas būtu īstenojami nacionālā līmenī. Kāda struktūra to varētu pie sevis turēt? PTO, apvienotā nācija organizācija vai kas? kas būtu tas pamatojums tiesību nu, īstenošanai. Un par to ir jādomā, ja tā ideja vispār ir kāda nākotne. Jo arī tas, cik šāds lēmums būs īstenojams, ko šī tiesa varētu pieņemt uh, nacionālā līmenī. Es atceros, kāda bija ASV nostāja, ka jebkāda daudzpusēja uh, Eh, eh, lēmumu pieņemšana ASV tiek noraidīta. Piemēram, ICC ir ļoti labs piemērs tam. Tātad vai tas at, būs attiecināms tikai uz dažām valstīm, tikai ar tām, kur ir noslēgti tirzniecības līgumi, kā tas viss izskatīsies? Eh, šeit ir nepieciešams šīs lietas skaidri atrunāt. Fjellner kungs. Paldies! Es joprojām uzskatu, ka daudz vairāk laika jāvēr, jāvēlta investīciju līguma materiāla aizsardzībai. Nevis koncentrēties tikai uz strīdu risināšanu. Es domāju, ka lielākā daļa jautājumu tomēr saistās to, kādu līmeņa aizsardzību mēs vēlamies. Nevis cīņa par to, kā strīds ir jārisina detalizēti. Otrakārt, man sāk kaitināt fakts, ka cilvēki, tā skaitā komisija saka, ka vai nu mums nevajag daudzpusējo tiesu, vai vajag izveidot šādu tiesu. Es atgādinu, mums jau ir tam daudzpusējas tiesas. Ir Iksen, ir eh, Hāgā daudzpusējā tiesa, un labi, 1965. Nu, gadā tika izgudrota XSED, eh, un eh, tagad tiek domāts, ka atkal darīsim to pašu. Tā vietā, lai no jauna izgudrotu riteni, varbūt apsēdīsimies ar eh, visām iesaistītām pusēm un parunāsim par to, kā mainīt kādas no esošās institūcijas funkcionēšanas veidu. Un jūs domājat, kā e, piesaistītā ASV, bet viņa jau ir abos manis minētajos piemēros jau aktīvi piedalīties. Bet ja mēs darām šo, es gan nedomāju, ka tas vajadzīgs, bet no nu, cerams divas lietas, ko komisija ņems vērā. Es dzirdēju, ka jūs vēlaties tiesnešus, kas šķirē tiesneši, kas pilnu laiku strādās. Nu, nezinu, vai tas ir īstenojums. Es īsti nepiekrītu, bet ja jūs Um, kritika var būt tāda, ka viendienas šķīrēja tiesnes un nākamajā brīdī aizstāvis. Es domāju, ka pus uz pus varētu darīt, dalīt šo tiesnes un profesors uh, darba pienākumus. Ļoti uh, eh, sarežģīti ir piešķirt eh, valstīm tiesnības eh, sastādīt saraksts ar tiesnešiem. Piemēram, Vietnams gadījumā, kur diktatūra var lemt par to, kas var būt tiesnesis. Tas man īsti neapmierina. Un nosauciet kaut vienu ISDS gadījumu, kas ir slikti beidzies. Neviens vēl nav spējis. P piecas, es pagājušais teicu, es jums pretī desmit likšu pretī, kas būs e, bijuši izcili vēl viena šampaniešu pudelē, acīm redzot, tiek solīta. Šoreiz divas pat Fjellnerkungs papildina. Marīķa Šāke. Thank you. Sparkling wine, I think, depending. Paldies, varētu arī dzirksošo vienu atkarībā no vietas, kur jūs eh, domājat to piedāvāt un dzert. Es īsumā teikšu, tiešām es atbalstu Eiropas komisijas centienus un vēlēšanos atrast uh, izēja no situācijas, kur neviens nav īsti apmierināts, bet um, tas nav viegli un soļi, kā uzlabot šo procesu arī ir vismaz kaut kas. Tomēr es gribētu dzirdēt kaut ko vairāk, vai tiešām ir kaut kas um, pēc būt vērtības vai ir izpētīti substantīvā ziņā jau šie investīciju nol, nolīgumi, jo ir jau šādi līgumi, un tad vajadzētu saprast, kāpēc daudzi neuzskata mm, viņus par moderniem vai godīgiem. Un ir ļoti daudz runas par to, ka vajadzētu meklēt risinājumus šajos bilaterālajos investīciju nolīgumos un ko varētu tieši konkrēti uzlabot. Varbūt kāds starptautiskos standarts vajadzētu noteikt. Tas varētu būt svarīgi. Es saprotu, ka jūs strādājat, bet ko vēl jūs varētu darīt substantīvā līmenī? Kolibrāns. Let me start by thanking the honorable members for. Godājumie deputāti, saka komisijas pārstāvs. Uh, Es gribētu jums pateikties par šiem ļoti interesantajiem komentāriem. Es vispirms atbildēšu uz to, ko dzirdēju, un centīšos to darīt pēc iespējas labāk. Rodrīgas skundze uzdeva jautājumu. Šeit eh, pamat ideja aiz šiem investīciju strīdiem ir starptautiskas tādas bāžas, uh, par to, ka starptautiskā tiesas sistēma ir vislabākā un tā arī dod vislabāko risinājumu gal galā. Un tāpēc uh, ir ļoti pareizi noteiktos apstākļos šo lietu iesūdzēt kādā starptautiskā tiesā un nevis vietēji. Lūk, um, tā ir pamatloģika, kā funkcionē arī Eiropas Savienības uh, tiesa. Uh, un ir arī citas starptautiskas strīdišķiršanas tiesas. Tātad tāda loģika ir tam visam pamatā. Un tad jūs e, pieminējāt Buenos Aireses ministru sanāksmi, kas bija veltīta arī šim jautājumam. Šogad šī sanāksme notiks. Es nedomāju, ka to liks kā formālu punktu darba kārtībā. Un tad vēl citi deputāti atzīmēja, ka šobrīd ir vesela rinda valstu, kas nav īpaši interesēti šajā jautājumā. Tad mums ir jāpiekrīt tomēr, ka Pasaules tirsniecības organizācija ir laba organizācija, kur šāda veida sarunas varētu virzīt. Es saprotu, ka būs noteikti kaut kāds runas, bet formāli Buenos Airesā laikam nebūs šis jautājums likts programmā. Tad kādas valsts ir īpaši interesētas? Mēs šeit redzam arī dažādus šīs intereses rakursus. Es varbūt izcelšu tikai vienu valsti, tā ir Argentīna. Argentīna ir konstatējusi vairākas eh, problēmas lietās, kas ir izvirzītas pret Argentīnu. Tās bija arī lietas, kur par vienu no to pašu jautājumu bija pretrunīgi spriedumi, dažāda interpretācija. Un tad vēl tika atrada atrast tāda lieta, kur, kur, kur bija apelācija, tad bija anulēšana, un, un tad e, tiesneši teica, ka pirmajā instancē spriedums bija nepareiz, bet tā kā ir šī te anulēšanas procedūra, tad sakārtot šo lietu vairs nav iespējams. Uh, Eh, tad Argentīna eh, meklē iespēju veidot kādu labāku apelācijas procesu. Tālāk Pakistāna. Arī Pakistāns skatās uz procesiem, kas varētu veicināt investīciju piesaistnākotnē, un tāpēc ir nepieciešama šī strīdu izšķiršanas sistēma un tai ir jābūt stabile, tad mums ir dažādas valstis, kas izvirza dažādus skatījumus un dažādas pieejas. Un tad eh, vēl tika uzdots jautājums, ja pareizi sapratu, eh, par konsultēšanos ar sabiedrību. Konsultēšanās eh, šāda veida. Mēs esam dzirdējuši tikai dažus komentārus par šo lietu, tomēr visām pusēm ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, arī visas puses ir tiesīgas iesniegt savus komentārus. Mēs analizēsim visu saņemto. Uh, Eh, šeit nav nepieciešams izcelt kādu dažādību starp um, iesniedzējiem pilnīgi visi, eh, kas kaut ko ir izsnieguši, tie tiek arī izskatīti un iekļauti ietekmes izvērtējuma dokumentā, kas būs šoreiz gatavs jūlijā. Tad vēl bija jautājums par eh, juridisko pamatu. Šis jautājums tiks tālāk precizēts eh, Singapūras brīvās saimniecības nolīguma lietā, un šo lēmumu pieņems Eiropas um, Savienības tiesa. Tur arī ir pāns par investīciju aizsardzību, un es dzirdēju ziņas decembri, ka Eiropas Savienībai tomēr ir kompetence tiešajās investīcijās un arī attiecībā uz strīdu izšķiršanu saistībā ar um, ārvalstu tiešajām investīcijām. Tātad šo jautājumu pētīs Eiropas Savienības tiesa. Minērs kundze un Arens kundze runāja par saskaņu konsekvenci, cik konsekvence ir šī saskaņa ar Eiropas likumdošanu. Šeit vajadzētu precizēt, ka ja jūs gribat, lai es paturpinu to, ko teicu sākumā, tad eh, ideja, tiesa ideja ir tāda, eh, ka tiesneši nodrošina tikai apelācijas procesu. Un šie pamatnoteikumi, tie būs līguma tekstā, piemēram, pamat mm, šie eh, līgumi, kas attiecās uz cetu, tie būs nolīgumā un attiecīgi ties to izmantos. Attiecībā uz CETU, to ir, par to runājas Beļģija un arī citi deputāti cik labi saskan CETA normas, noteiktas normas ar Eiropas Savienības likumdošanu. Šādas normas jūs nelasīsiet eh, daudzpusējā investīcija tiesas procedūru nolikumā. Un mēs e, jau runājot ar Beļģiju, sākām analizēt šo jautājumu par C. Tur redzēsim, kāds būs rezultāts. E, tāpat e, atkal tāda tiesība regulēt tiks noteikts līgumos un nevis tiesas nolikumā. Tālāk tika uzdots jautājums par vecajiem nolīgumiem. Un Tas ir tiešām pats svarīgākais, ko mēs gribam šeit sakārtot. Ideja tāda, ka mēs izveidojam tiesu un tad mēs eh, izveidojam mehānismu, kā izmantot to attiecinot uz esošajiem nolīgumiem un kā mēs to strukturējam eh, katrai valstī nevajadzēs atsevišķi doties un grozīt savus divpusējos investīciju līgumus. Šeit būs grozīšana, Eh, kas būs tāds multilaterāls instruments. Eh, un eh, piemērs ir incentrāla Maurīcijas konvencija par caurskatamību darbā ar investoriem. Tātad tur ir tieši tas pats. Jūs parakstaties, pieņemat instrumentu nu, vai dokumentu, un tad attiecīgi nav nepieciešams katrai valstī atsevišķi doties un kārtot savas lietas atsevišķi. Uh, Un ja valstis piekritīs, tad būs uh, tiešām tāds automātisks veids, kā koriģēt esošos divpusējos investīciju nolīgums. Tālāk Rēnas kundze vaicāja par investētāju pienākumiem, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, un par to mēs esam runājuši arī šajā parlamentā, tad, kad mēs esam diskutējuši par Eiropas Savienības investīciju politikām. Arī šo te jautājumu skatīs eh, pamata nolīguma tekstos. Un tur būs rakstīts, vai eh, valstī ir tiesības ie, ie, iecelt vai iesniegt pretprasību un kādas ir pušu eh, tiesības. To visu šajos pamatnoteikumos regulēs. Tad tālāk jautājums, vai Nu, šī sistēma būs daļa no PTO vai daļa no ANO sistēmas. Šobrīd es nevaru atbildēt, jo tas ir pāragri. Ideālā pasaulē, protams, būtu labi šādu tiesu izveidot pie kādas no nu, eksistējušām starptautiskām organizācijām. Vienā un otrā gadījumā tas būtu pieņemami un nu, saprātīgi. Bet bet eh, tas būs atkarīgs arī no valstīm, kas piedalīsies eh, un arī ko domā eksistēšas organizācijas eh, struktūras par šo jauno organizāciju. Jā, mēs gribam iet šādā starptautiskā virzienā, bet to noteikti būs nepieciešams kāds laiks, lai mēs skaidrāk to precizētu. Un arī Amerikas Savieno valstu iesaiste ir viens no jautājumiem, kas vēl vairāk sarežģīs šo risināšanu šobrīd. Šāks kundze un Fjellners kungs eh, runājot par substantīvo aizsardzību, tādu materiālo aizsardzību, un šeit ir vesela rinda pušu, kas, kas runā par investīciju noteikumiem vai atvieglojumiem, atbalstīšanu. Um, tas nav izslēgts, eh, bet komisija uzskata, ka diskusija par šādiem substantīviem noteikumiem šobrīd ir pāragra. Uh, varbūt vēlāk, un ja tāds brīdis pienāks, mēs gribētu darīt tā, lai daudzpusējā investīcija tiec, tiešām varētu mm, saskaņot savu darbību ar šiem substantīvajiem noteikumiem, ja tādi būs. E, tālāk pastāvīga arbitrāžas tiesa. Arī es nodarbojos ar šo jautājumu. Ženēvā Pasaules bankas e, izpildirektors arī piedalījās sanāksmē pagājušā daļa. Exit un PCA, e, tie nodrošina tādu ad hoc arbitrāciju. Un e, strīdā iesaistītās puses pašas izvēlas savus tiesnešus vai šķīrē tiesnešus, ja mēs neizmantosim šīs te struktūras, bet pāriesim uz pasāvīgu, tad mums esošie noteikumi jāmaina. Noteikti jāsaglabā esošā sistēma, cik vien tā ir liederīga, bet eh, tagad eh, tomēr mēs skatāmies uz citiem strīdu veidiem. Tālāk eh, par atsevišķiem tiesnešiem. Piemēram, Eiropas Savienības tiesā ir šādi akadēmiķi arī tādus mēs gribētu ar zināšanām bagātus cilvēkus iecelt par tiesnešiem. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ieceļot šos tiesnešus. Šeit par šo iecelšanas procedūru mēs vēl neesam konkrēti lēmuši, bet mums vajadzēs tiešām domāt par to ļoti dziļi. Es ceru, ka atbildēs jautājumi. Paldies! Un es ļoti ceru, ka mēs ar jums, Brauna kungs, vēl būsim kontakts, kontaktā arī turpmāk. Un paldies šodien. Mums ir vēl pēdējais punkts, 23. punkts par vēstuļu apmaiņu ar Brazīliju, par pie, Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mums bija Pablo Zalba iepriekšējais referents, bet viņš ir atstājis mūsu, tagad fīziskungs būs viņa vietā. Paldies priekšsēdētāji, kā jau jūs teicāt, eh, Pablo Zalba vairs nav par šo failu atbildīgs. Viņš tagad ir pārgājis strādāt bankā par pārvaldnieku Un tātad šis nolīgums ar Brazīliju. E, tā ir ļoti liela valsts, un tagad saskaņā ar Pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem mums ir jāuzsāk sarunas ar Brazīliju, e, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai ir pievienojusies Horvātija, un attiecīgi ir, ir jāpielāgo šie ārējie tarifi tirzniecībai ar Brazīliju. Un mums ir arī nolīguma projekts, to parofēja 2016. gada jūlijā un parakstīja pagājušā gada 25. novembrī. Tas nozīmē, ka tagad, tad, kad Eiropas Savienība e, izstrādā savus e, muitas sarakstus, e, tad attiecīgi ir šie tarifi par cukurs, vistas gaļa un uh, vēl attiecīgie produkti. Eh, tad, tad šie tarifu sāraksti tagad tie tiek koriģēti, un eh, Zālpskungs uzskata, ka parlamentam vajadzētu apstiprināt šo vienošanos. Un šajā līgumā ir runa tikai par kompensāciju, tās nav jaunas koncesijas. Un referents gribēja pasvītrot to, cik svarīgs ir šis jācukurs un um, vistes un tītara gaļa Eiropas Savienības tirgumu. Mums bija sarunas ar komisijas kom, pārstāvjiem, un komisijas lēmums varētu arī šo produktu konkurētspēju Eiropas Savienībā ietekmēt. Ņemot vairāk, ka jācukurs un putnu gaļa ir ļoti svarīgs jautājums mūsu lauksaimniekiem jāsniedz attiecīgi informācija, un tāpēc eh, referents lūdz, lai komisija turpina sarunu saskaņā ar PTO, lai šīs sarunas būtu caurskatāmākas un pilnībā iesaistot parlamentu. Un arī attiecīgo sektoru pārstāvis ir jāinformē pilnīgi visā sarunu fāzēs par to, kas notiek ar šiem produktiem. It īpaši tad, kad ir runa par tādiem kritiski svarīgiem produktiem, kā viss tītargaļu un jaucukurs, eh, tātad priekšlikums ir apstiprināt, bet nākotnē, ja būs tāds sarunas, lūdzu komisija jāņem vērā viss šis lietas, par kuram runāju. Eh, Dantī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies referentam par paveikto darbu. Eh, kā jau teica Tas ir nolīgums, kas tiks noslēgts starp es un Brazīliju. Tas ir grozījums, kas izriet no Horvātijas uzņemšanas 13. gadā. Tās, tas nav jaunas koncesijas, bet eh, drīzāk kompensācija, kas pienākās Brazīlijai saskaņā ar PTO noteikumiem. Eh, tad eh, cukurs ir viens no svarīgākajiem sektoriem šeit. Un uh, Šeit ir radušās bāžas par šo nolīgumu. Eiropas Savienība ir lielākā pasaules cukurbiešu ražošana, ražotāja. Un tādā veidā dodot daļu no 20% cukurbiešu cukura un pārējie 80% tiek ražoti no cukurniedrēm. Tad uh, Mēs jau cenšāmies šo situāciju sakārtot pirms Horvātijas iestāšanās. Bija ļoti zems muitas nodoklis tikai 11%. 11% ir ļoti zems eh, tarifs pirmajiem sešiem gadiem, un tad šo tarifu cels. Vai tas nozīmē, ka mēs varēsim vienoties par septiņiem gadiem, ja runa par mazākiem apjomiem? ko pieprasa Brazīlija. 140 tūkstoši, 300 tūkstošu tonu vietā. Tagad ir tāda runa, Brazīlija gribēja 300, tagad 140 tūkstoši. Un 11% no 140 tūkstoši ir daudz mazāks apjoms uh, nekā iepriekšējais cipars. Un tagad, lai izvērtētu visus šos ciparus, ir svarīgi atcerēties, tad, nu, kāds apjoms importēja Horvātija pirms līguma noslēgšanas. Tad 11. gadā tie bija 95 tūkstoši tonu. Tad, principā, tagad ir gandrīz eh, tāda pati kvantitāte. E, šeit iepriekš minētais e, bija importētais apjoms ar zemo tarifu no Brazīlijas. Eiropas Savienības kompetence, e, vedot sarunas ar Merkosura partneriem, ļoti svarīgi šo kompetenci ir saglabāt, un mums parlamentā jādara visu, lai aizsargātu šos uh, sensitīvos Eiropas Savienības sektorus. Mēs ņemam vērā viss arguments, ko ceļ cukurbiešu ražotāji, cukuražotāji vispār. Un ir svarīgi atcerēties, ka kvotu sistēma šai nozarei izbeigsies 30. septembrī, un tas uzlabos konkurētspēju. Tāpat laikā mūsu ražotāji arī varēs atviegloti uzelpot, jo tagad tarifi būs deviņas reizes augstāki. Piemēram, tirzniecībā ar Brazīliju. Es piekrītu referentam, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, ka mums ir jārisina šie jautājumi ļoti piesardzīgi un ir svarīgi, lai Eiropas parlaments un citi sektori arī tiktu iesaistīti Ir tīpaši tādā gadījumā, ka atsevišķiem ražotājiem, atsevišķām nozarēm varētu būt negatīvs tāds uh, ietekmes rezultāts. Mēs atbalstam šo nolīgumu. Nu, Lielas paldies! Uh, Helmut Šalts, vai tu gribi kaut ko vēl piebilst? Nav obligāti. Es uh, varu tikai teikt, ka piekrītu vairāku kolēģu sacītājiem, ka šī problēma ir aktīvi jārisina gaidāmajās sarunās ar Merkosur, jo te mēs runājam par um, nākotnes uh, 12. tirzniecības attīstībām, un tad te ir jārunā par um, sociāliem, nodarbinātības aspektiem, um, politiskajiem aspektiem, jo mēs uh, mēģinām aizsargāt ne tikai uh, cukurbiežu ražotājs šeit, bet arī cukurniedru ražotājs Brazīlijā un citur. Un, un tāpēc es domāju, ka mums šis kopīgais aspekts ir jāizvirza priekšplānā, proti kā mēs varam mm, to vislabāk nodrošināt. Jā, Merkosur nebūs uh, viegls pasākums komisija, vai jūs vēlaties no savas puses kaut ko komentēt? Nē, Lūdzu. Thank you, Mr. Chair, and thank Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentam par šīm rekomendācijām un par ziņojumu. Mēs eh, tiešām atbalstam šo pausto atbalstu nolīgumam. Mums ir jārespektē PTO noteikumu, uzņemot arī Horvātiju Eiropas Savienībā. Uh, Cukurs ir ļoti sensitīvs jautājums, to mēs saprotam, bet ņemot vērā mūsu saistības, mēs, mums bija jārunā par kompensācijām cukuru nozare. Šeit ir viena lieta, par ko gribēju runāt. Mēs jau runājām par to, kā te ir fona informācija, risinājums. Šeit ir caurskatamības jautājums, par ko jūs runājat. Un gribētu jums pateikt, ka ar šo te līgumu strādājot, mēs esam sistemātiski saskaņā ar starp institūciju nolīgumu snieguši visus dokumentus. To mēs izdarījām tieši e, paralēli mūsu dokumentu sniedzām uzreiz INTA komitejai, tātad mēs izpildām šīs procedūras, par kurām mēs esam vienojušies, un tad, kad ir nepieciešams, tad mēs esam vienmēr gatavi ierasties un diskutēt. Par nozars iesaisti tad zināsiet, ka kopīgās lauksaimniecības politikas ietveros mums ir konsultatīvās komitejas, kas strādā par nozerēm, un arī tur ir iespējams tikties. Tātad mēs gribētu darboties pēc iespējas caurskatāmāk, un ja jums ir vēlēšanas, uh, kaut ko runā saskaņā ar 24.5 pantu, tad mēs vienmēr esam gatavi diskutēt fiziskungs. Eh, bien agradezco la explicación de la comisión. Esmu ļoti pateicīgs par paskaidrojumu. Tad mēs eh, tikai vēlreiz gribētu pasvītrot to, ka gribam caurskatamību. Un es arī esmu pateicīgs citiem kolēģiem, kas izteicās Un paldies, ka atbalstījāt. Es ļoti ceru, ka šeit problēmas neradīsies, un ļoti ceru, ka arī nobalsosim. Paldies! Šeit grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. janvārs pulkstens 11. Un mēs balsosim nākamajā komitejas sanāksmē. Līdz ar to mēs esam beiguši šo sanāksmes daļu, un es ļoti ceru visus jūs atkal redzēt šeit pulkstens 3.